Un tagad sāksim atkal sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas sēdi. Un tagad sāksim izpildīt mūsu darba kārtību bez pilsoņu brīvību tieslietu un iekšlietu komiteju. Tātad otrais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana, un es vēlētos, lai jūs izskatiet šo dienas kārtību, vai jūs vēlētos kaut ko pamainīt. 13. darba kārtības punkts. Patiesībā ir parādījies priekšlikums, lai mēs 13. darba kārtības punktu izskatītu, un tas ir Komai kundzes, kura ir atbildīga par dzimumu vienlīdzību AFKO. Tātad kundze ir nolēmusi nenākt klajā ar grozījumiem. Vismaz patreizajā mom momentā nē. Līdz ar to 13. darba kārtības punkts tiek svītrots no šās dienas darba kārtības. Nākamais 14. darba kārtības punkts - Zaborskas kunga ziņojuma, kundas ziņojuma projekts. Pēc Zaborskas kundzes lūguma esam lēm, nolēmuši šo ziņojumu projekta izskatīšanu pārcelt uz nākamo komitejas sēdi. Tātad 14. E, darba kārtības punkts ir atlikta, izskatīšana ir atlikta, ja varētu teikt pārceltā. 15. darba kārtības punkts, kas ir Januka Dakis kundzes atzinums, arī pēc Januka Dakas kundzes lūguma ir pārcelta uz nākamo sieviešu komitejas sēdi. Tātad līdz ar to 13. tiek svītrots, 14. un 15. punkti tiek pārcelti uz nākamo komitejas sēdi. Un ja neviens neiebilst pret šādu lietu kārtību, tad varam pieņemt darba kārtību ar manis tikko pieminētajām izmaiņām. Un tagad pārējām pie trešā darba kārtības punkta, un tie ir divi, varētu teikt, jautājumi, divas sēdes, par kurām es, jums, par kurām es jūs vēlētos informēt. Pirmais, pirmais, ko vēlētos jums pateikt, ir 13. Nove 30. novembra sēde, kurā tiksies starpparlamentārā komiteja, tātad starpparlamentārā komiteja organizē konferenci par to, uh, Kā atvieglot Eiropas ģimenes dzīvi? Tātad rīt mums ir šī konferences sēde, un es visus deputātus aicinu piedalīties šajā sēdē. Tā ir 1. decembrī ir paredzēta publiska uzklausīšana no 3 līdz 6.15, tātad publiska uzklausīšana, publiska jautājuma uzdošana, kuru organizē Zivsaimniecības komiteja. Un Zivsaimniecības komitejas eh, organizētās konferences tēma ir sievietes ilgtspējīgā zivsaimniecībā. Un arī visas sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas, kā arī pārējo komiteju deputāti, ir laipni aicināti. Ceturtais darba kārtības punkts ir mūsu protokola 28. un 29. septembrī notikušās sēdes protokola pieņemšana. Ja iebildumu nav pret protokolā minētajiem datiem, protokolu jūs varat atrast savās mapītēs, tad mēs uzskatām ceturto punktu par pieņemtu, jeb izskatītu. Un tagad pārējām pie piektā darba kārtības punkta Un piektais darba kārtības punkts ir Eiropas Savienības stratēģija Romu integrācijai. Ārkārtīgi interesants un aktuāls jautājums. Tēma kļūst ar vien, ar vien aktuālāk, un tā ir Libe komiteja, kur ir atbildīgā. Un atbildīgais referents Libe komitejā ir Jarokas kundze. Es e, vēlētos pateikties e, tam, ka Jaroks kundze ir tik smagi strādājusi, un tagad Jaroks kundzei es došu vārdu. Un mēs rīt balsosim par šo ziņojumu, bet e, tagad dodu vārdu Jarokas kundzei. Lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies priekšsēdētājiem. Tas bija ļoti laipni no jūsu puses, un es uh, gribētu teikt, ka man tiešām ir liels gods un prieks uzstāties kā šīs komitejas viceprezidenta un e, Tas ir tādēļ, ka šī komiteja pēdējos piecus gadus visefektīvāk ir strādājusi uh, e, Romu sieviešu uh, aizstāvībai. Tā kā man izdarīt secinājums par Liba komitejas ziņojumu bija tiešām viegli, arī balstoties uz jūsu kā ekspertas atbalstu. Kad jūs eh, izlasīsiet ziņojumu, tad jūs redzēsiet, ka tur iet runa par eh, Eiropas dalību valstu tiesisko bāzi, kas eh, ļauj nodrošināt aizsardzību Romu tautības sievietēm un kādai vajadzētu izskatīties stratēģijai un politikas rekomendācijām. Un tā kā mūsu komitejai šķiet varbūt ir maz tur ko piebilst, bet kas attiecās uz uh, Mūsu galveno ieguldījumu ir tas, ka mums vajadzētu norādīt uz to, ka uh, uh Romas sievietes uh, ļoti cieši no bezdarba, jo, piemēram, padomu laikā um, šis, uh, šo, šo sieviešu vidū nodarbinātības līmenis bija apmēram 60%, bet um, tīpaši tagad viņas ir ļoti neaizsargātas, jo, ja nav darba, tas nozīmē nav arī ēdiena. E Eh, no pētījuma izriet arī tas, ka šīs sievietes saskaras ar diskrimināciju un to nevar salīdzināt ar eh, Romu vīriešu diskrimināciju mēs uh, konstatējām to, ka uh, Roma tautības sievietes cieš no tā saucamās multiplās diskriminācijas, tātad, ka ļoti dažādi diskriminācijas veidi viens otru papildina. Uh, kas attiecās uz grozījumiem, tad pirmajā iet runa par atbalstu šīm sievietēm, lai uzsāktu pašnodarbinātību un lai veiksmīgāk integrētos darba tirgos, jo, kā jau tika norādīts, viņas cieši no ļoti augsta bezdarba. Un situācijā, kad uh, darbu zaudē arī vīrieši, tad tas ļoti smagi ietekmē uh, Romu ģimenes, un uh, parasti tās ir sievietes, kurām ir jārūpējas par bērniem, kuras iet un meklē darbu, un e, šajā gadījumā tiešām ir daudz grūtāk panākt vīriešu aktīvu līdzdalību darba meklējumos un darba dzīvē. Tā kā mēs gribētu, lai šī stratēģija ļautu Roma tautības sievietēm veiksmīgi integrēties e, ekonomikā, lai nodrošinātu uh, savu dzīvi, dzīvi saviem bērniem. Un um, tieši patreizējās situācijas uh, dēļ, ekonomisko apstākļu dēļ ļoti daudz romtautības bērni nonāk bērnu namos un citās aprūpas institūcijās. Tā kā ir nepieciešama stratēģija, lai nodrošinātu šo ģimeņu ekonomisko ilgtspēju. Un ja romas sievietes neintegrēsies publiskajā telpā un ja viņas nekļūs par vientiesīgām partnerēm visos lēmumu pieņemšanas uh, posmos, tad mēs nevarēsim veiksmīgi realizēt šo stratēģiju. Tā kā mēs gribētu redzēt, lai lielāks pilnvars tiktu piešķirtas eh, dažādām nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv Roma tautības sievietes, un mēs uzskatām, ka visos līmeņos ir ļoti svarīgi, lai sievietes, kas nāk tieši no šīm etniskajām grupām, varētu aktīvi līdzdarboties un pilntiesīgi piedalīties lēmumu pieņemšanā. Kā es teicu, viņas var sniegt ļoti efektīvu ieguldījumu šajā uh, kopienā. Un, kā es teicu, patreiz ir ļoti, ļoti maz efektīvu nevalstisko organizāciju, kas pārstāv tautības sievietes, bet tās, kas ir, tās, teiksim, dažas no tām darbojas ļoti veiksmīgi. Tālāk es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai Libe ziņojumā tiktu norādīts uz dzimumu līdztiesību, kam ir jābūt par vienu no galvenajiem šīs stratēģijas mēķiem, un es ļoti ceru, ka padomi to tiešām uztvers nopietni, ņemot vērā šo uh, multiplo un daudz sektoru diskrimināciju, kas ir vērojama patreiz. Un vispēcot, mans pēdējais ierosinājums ir saistīts ar informāciju un datu datiem. Kā es teicu, mums ir ļoti maz datu, kas varētu tikt efektīvi izmantot stratēģijas veidošanai Un, eh, ja mums būtu šāda statistika, tas ļautu vieglāk sekot stratēģijas eh, ieviešanai, ļautu veiksmīgāk novērtēt tās iepekmi, un šie dati ir nepieciešami arī, lai stratēģija varētu atbilstoši koriģēt, ja tas ir nepieciešams. Jo mēs runājam par laika posmu 20 līdz 30 gadi, un šie dati tiešām ir nepieciešami. Un, ja jūs ļausiet, tad. Es gribētu aicināt jūs rīt uz uh, pasākumu, kurā ir uzaicināt piedalīties arī uh, vairāki zinātnieki, uh, zinātnieces sievietes, kuras viena Ungārijā, viena Itālijā ir ļoti daudz strādājušas pie Roma tautības sieviešu, it īpaši situācijas izpēti. Paldies! Tak, fru Jaroka. Paldies Jarokas kundzei un komitejas vārdā es vēlētos pateikties tam, ka jūs uzaicinājāt mūs piedalīties rīt paredzētajā konferencē. Vēl bez tam vēlētos pateikties Jarokas kundzei. Mēs zinām, cik jūs ļoti lielā mērā iestājieties un runājiet par šiem jautājumiem un runājot par eh, Romu izglītības līmeņa celšanu, tad, eh, protams, ir jācīnās pret tādām lietām kā izglītības trūkums, nabadzība, bezdarbs. Un, protams, mēs ļoti lielā mērā atbalstam to, ka Jarokas kundze īpaši ir izvērtējusi situāciju, kādā dzīvo Romas sievietes un bērni. Paldies, Irokas kundze, un tagad dod vārdu visiem, kas vēlas izteikties. Pirmā Kornēliesens kundze, lūdzu. Um, thank you very much. Paldies. Paldies uh, Jarukas kundzei. Tas ir ļoti labs ziņojums. Uh, jūs tiešām esat īsta eksperti šajā jomā. Uh, Es varu atbalstīt visus ierosinātos grozījumus. Vienīgais, kā man nedaudz pietrūkst, es domāju, ka būtu kaut kas jāiekļauj par labākās pieredzes apmaiņu. Pat Nīderlandē, kur praktiski nav nekādu problēmu ar romi, romiem, tomēr ir tāds uh, stereotips izplatīts, ka patiesībā nav vērts neko darīt, lai mainītu Romu situāciju. Tas ir, tas ir absolūts muļķības, ir tiešām uh, paraugu prakse citās valstīs, no kā būtu vērts mācīties. Daudz kas tiek darīts pašvaldību līmenī, un tādēļ būtu jārosina pieredze apmaiņa dažādu pašvaldību starpā. Būtu tiešām uh, lieliski, ja kaut ko tādu varētu iekrakstīt šai ziņojumā. Un vēl pavisam īsts jautājums par uh, grozījumu izskatīšanas procedūru. Es tā īsti nesapratu, vai šie grozījumi tātad tiks iesniegti Lībe komitejā, vai mēs par tiem arī balsosim? Nezinu, vai mums būs kāda iespēja arī iesniegt kaut ko, kādus grozījumus. Es, diemžēl, nevarēju piedalīties koordinātoru sanāksmē. Varbūt jūs varētu mums paskaidrot, kāda tad ir situācija. Paldies! Tack för Paldies, Kornelisens kundzei, un tagad dod vārdu Paikundzei no komisijas. You, Chair, like to... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties uh, Jārokas kundzei par darbu pie šā ziņojuma un vispār par viņas veikumu šai komitejā un parlamentā strādājot pie Romu jautājumiem komisijas pārstāvi komisāri piedalīsies eh, Libe komitejas rīkotajā uzklausīšanā šonedēļ. Runājot par eh, tieši Romu jautājumu, mēs zinām, cik ar cik lielu diskrimināciju viņi saskaras Eiropas Savienībā dalību valstīs, ka viņi ir izstumti no sabiedrības un dzīvo uh, nabadzībā, un tomēr mēs varam lepoties ar to, ka 2000. gadā Eiropas Savienībā tika pieņemta direktīva par uh, rasu diskriminācijas izskaušanu, un šeit ir iekļauti arī Romi. Ir daudz, kas ir jādara vēl, lai uh, informāciju izplatītu par šiem likumdošanas aktiem. Mēs īpaši sastarbojamies ar uh, Uh, organizācijām, kas uh, cīnās pret diskrimināciju dalību valstīs. Komisija ir arī publicējusi uh, materiālus par likumdošanas aktiem, par dažādiem pasākumiem. Uh, un uh, par Romu integrāciju mēs esam uh, secinājuši, ka daudz vairāk jādara gan Eiropas Savienībai, gan dalību valstīm. Šā gada aprīlī mēs izvērtējām pēdējo divu gadu laikā paveikto un publicējām arī komisijas paziņojumu par sociālo un ekonomisko Romu integrāciju, jo 2008. gadā komisija savās dokumentos uzsvērt, cik svarīgi šais jautājumos arī ir um, pievērsties uh, dzimumu līdztiesībai, ka tieši Romu sievietes un meitenes īpaši izjūt diskrimināciju uh, ir viņu vidū paaugstināts bezdarbs, viņas saskaras ar vardarbību ģimenē, ar lielāku nabadzību, tādēļ ir īpaši jādomā par dzimumu līdztiesības jautājumiem Romu integrācijas kontekstā uh, septembrī komisija apstiprināja dzimumu līdztiesību stratēģiju ar piecām prioritātēm. Pro, pirmā no tām ir ekonomiskā uh, neatkarība, eh, iespēja visām sievietēm un meitenēm veidot savu nākotni. Eh, tālāk eh, ir izvirzīts mērķis nodrošināt sieviešu un vīriešu nodarbinātības līmeni 75% apmērā. Mēs, diemžēl, vēl esam tālu no šā mērķa attiecībā uz romiem Eh, kā jūs zināt, eh, septembrī Eiropas komisija nolēma izveidot komisijas iekšējo mehānismu, lai eh, izvērtētu to, kā dalību valstis izmanto struktūru un citus fondus Romu integrācijas nodrošināšanai un mēs uh, ceram līdz gada beigām pabeigt analīzi par šiem jautājumiem. Nākošā gada aprīlī komisija nāks klajā ar paziņojumu par uh, dalību valstu Romu integrācijas stratēģiju pamatu un ir svarīgi arī domājot par 2020. gada stratēģiju, runājot par izglītību, nodarbinātību, nabadzības apkarošanu, īpašu uzmanību pievēršot īpaši neaizsargātām grupām tādām kā Romi. Un uh, šajā darbā mums ļoti noderēs uh, Livijas Jorokas sagatavotais ziņājums. Paldies! Paldies, Paiks skundzei! Paldies par jūsu sniegto informāciju! Un eh, pirms es dodu vārdu Jarokas kundzei atkārtot, vēlētos tikai atbildēt Kornēlisenes kundzes uzdotajam jautājumam. Mūsu komitejas eh, koordinatori jau jūnija mēnesī lēma, ka mēs uh, nesagatavosim paši savu komitejas atzinumu. Mēs nāksim klajā ar grozījumiem, kuri pēc tam tiešā veidā tiks piestiprināti, protams, balsošanas rezultātā Libe komitejas sagatavotajam dokumentam. Tātad formāli mums ir jāpieņem, proti jābalso par grozījumu priekšlikumiem, un tad tie tiks pielikti pievienoti Libe grozījumiem. Janvāra sākumā ir grozējuma iesniegšanas termiņš Libe komitejā, un Libe komitejā balsojums būs februārī. Un tagad Jarokas kundzei. Thank you very much, Madam Chair. I'm... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man stipri stipri skāra visa šī lieta, un es ārkārtīgi augstu novērtēju jūs izteiktos atbilstošos vārdus. Un e, tiešām ir patīkam dzirdēt, ka tuvākajos mēnešos šis dokuments tiks tik daudz vētīts. Varbūt burtiski noslēguma komentārs. Viens no man ziņojuma būtiskākajiem pamatakmeņiem, vēl bez ekonomiskajiem argumentiem, ir tāds, ka Romiem ir jādod iespēja strādāt, un tad arī viņi spēs daudz labāk tikt galā ar savu dzīvi. Taču secinājums varbūt eh, būtu tāds, ka neskatoties uz to, ka Eiropas Savienībā ir pieņemta preddiskriminācijas direktīva, tad es vēlētos pateikties visiem parlamenta deputātiem, uh, Tas ir arī mūsu visu mērķis. Runājot par čigānu jautājumu, mēs to izpratīsim tikai tad, ja direktīva tiks pieņemta un ja tā darbosies. Līdz ar to šī komiteja, kurai ir svarīga loma spēlējama dzimumu līdztiesības un vienlīdzības jautājumos, es uzskatu, ka mums vajadzētu nopietni uztvert mūsu lomu un izmantot mums pieejamos instrumentus, kuri var stiprā mērā atvieglot šobrīd visā Eiropā valdošos diskriminējošos pasākums pret čigāniem. Es uzskatu, ka nākamajā gadā šā komiteja ir paredzējusi vairākas um, izbraukuma sēdes, un tad tiešām mēs uz vietas varēsim novērtēt, kā dažādās dalību valstīs diskriminācijas, Roma diskriminācijas jautājums tiek risināts. Paldies! Eh, Paldies Irokas kundzei. Tātad rīt par šo jautājumu mēs balsosim. Tātad mēs balsosim par mūsu iesniegtiem grozījumiem Libe komitejai. Un tagad pārējām pie sastā mūsu komitejas darba kārtības punkta, un sastā punkta nosaukums ir sieviešu nabadzības izpausmas Eiropas Savienībā. Uh, Pie šī jautājuma mēs strādājam saskaņā ar 50. punktu kopā ar Nodarbinātības komiteju. Un Plumbas kundze ir atbildīgā referente no mūsu komitejas un no Nodarbinātības komitejas tā ir Cimers kundze, kas ir atbildīgā referente. Runājot par sieviešu nabadzību Eiropā, tad jāsaka, ka tas ir fenomens ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē. Notiek tā saucamā nabadzības feminizācija. Un Eiropas Savienībā sieviešu nabadzība tikai, diemžēl, pieaug. Tagad dod vārdu Plumbas kundzei, lai mūs iepazīstinātu ar sieviešu nabadzības izpausmēm Eiropas Savienībā lūdzu. Much, Mrs. President. Paldies, priekšsēdētāji. Es jau uzreiz gribētu pateikt, ka man tiešām ir liels eh, prieks, ka es varēju kļūt par referenti šajā svarīgajā jautājumā, ko mēs tagad eh, risinām, skatām Eiropas līmenī. Tas, kā jūs zinat, ir pašiniciatīvas ziņojums, un es gribētu pateikties visiem, kas eh, atbalstīja mani un palīdzēja organizēt sabiedrisko apsprieš, apspriešanu septembrī. Par pašu ziņojumu. Protams, man bija jāņem vērā procedūra atbilstoši parlamenta reglamentam, un es gribētu norādīt uz dažiem galvenajiem aspektiem, kā es tos redzu šajā ziņojumā, un eh, kas arī nosaka sieviešu nabadzības eh, profilu Eiropā. Pirmkārt, nabadzībai ir trīs G dimensijas, tad geogrāfiskā, paudzes un dzimuma dimensija, geographical, gender and generational. Otrakārt, Mēs piedzīvojam situāciju, kad visas dalībvalsts realizē taupības pasākums, lai cīnītos ar uh, finanšu, ekonomikas un sociālo krīzi. Tādēļ ir nepieciešama visaptveroša analīze pirms lemjot par šādiem taupības pasākumiem, protams, ņemot vērā arī dzimumu aspektus. Sievietes ļoti daudz cieš no uh, izmaiņām uh, budžetā, no budžeta samazināšanas, no pārstruktūrēšanas pasākumiem valsts sektorā. Viņas zaudē nodarbinātību un krīze īpaši skar arī gados vecākus cilvēkus un uh, Mm, invalīdus. Kopumā varētu teikt, tā vismagāk skar visas neaizsargātās grupas. Uh, treškārt, šī recesija izpaužās, jo smagāk šīs neaizsargātās grupas, kur saskaras ar mm, dažādām problēmām. Te es runāju par eh, jaunām sievietēm, par sievietēm, kas piedara pie etniskajām minoritātēm, sievietes, kas vienas audzina bērnas, sievietes, kas dzīvo laukos un tam līdzīgi. Manā ziņojumā iet runa par sieviešu nabadzību, tajā pat laikā ierosinot uh, atsevišķas jomas, kam būtu jāpievērš īpaša uzmanība. Pirmkārt, norādu ziņojumā uz to, ka visvairāk no nabadzības cieši sievietes. Un šeit es domāju, ka Eiropas parlamentam kopā ar Eiropas komisiju būtu jāpieņēm Eiropas sieviešu harta. Šāda harta varētu tikt izstrādāta konsultējoties ar sabiedrību un arī, protams, Eiropas parlamentu, lai uzlabotu sieviešu tiesību stāvokli. Tāpat dalību valstīm plānojot mm, ekonomikas atjaunošanas pasākums būtu jāņem vērā šis dzimumu aspekts. Nākamā joma ir saistīta ar darba tirgus politiku un sociālo aizsardzību. Tas ir nepieciešams, lai cīnītos pret sieviešu nabadzību. Es gribētu norādīt, ka mūsu komist, komiteja ļoti cieši sadarbojas ar Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju. Un Nodarbinātības komiteja jau ir pieņēmusi atzinumu par šo ziņojumu. Trešā joma ir saistīta ar ģimenes un darba dzīves apvienošanu tām sievietēm, kuras dzīvo trūkumā vai kurām pastāv risks kļūt par trūcīgām sievietēm. Šeit mēs aicinām izvērtēt um, pasākumus attiecībā uz bērnu aprūpes institūcijām, tīpaši ņemot vērā tās saistības, kas, eh, ko Eiropas Savienības dalībvalsts uzņēmās Barcelona 2002. gadā. Nākamā joma ir saistīta ar nabadzību gados vecāku sieviešu vidū. Mums būtu jānodrošina adekvāta sociālā aizsardzība tām sievietēm, kuras rūpējas uh, par uh, savas ģimenes uh, vecajiem cilvēkiem vai invalīdiem un kuras saņem īpaši mazu pensiju. Tāpat ir jāraugās uz sakarību starp nabadzību un vardarbību ģimenē, kā arī cilvēku tirzniecību. Nākamā interešu joma ir dialogs ar pilsonisko sabiedrību, lai cīnītos pret sieviešu nabadzību, jo šāds sociālais dialogs ir nepieciešams, jo Nākamā interešu joma vai joma, kam jāpievērš īpaša uzmanība, ir finanšu resursu piešķiršana, lai cīnītos pret nabadzību. Es jau šeit pieminēju struktūru fondus un tīpaši Eiropas sociālo fondu, kā arī īpašās programmas, kas būtu jāfinansē, lai veicinātu sieviešu aktīva integrācija darba tirgu un e, šo specifisko apmācību, lai radītu jaunās tā saucamās zaļās darbietas, ko paredz arī Eiropas Savienības stratēģija 2020. Es e, noteikti sadarbošos ar ēnu referentēm un es ļoti labprāt uzklausīšu jūsu ierosinājumus, jūsu grozījumus un es gribētu norādīt, ka ņemot vērā to, ka man bija jārespektē oficiālā procedūra, es saņēmu ļoti daudz grozījumus. Es, es domāju, ka es saņēmu šo daudz grozījumus par šo ziņojumu, bet, kā es teicu, es labprāt uzklausīšu jūs komentārus par šo svarīgo jautājumu. Paldies! Varmt tack, Mrs. Plant. Och... Paldies Plumbas kundzei, un tagad es dodu vārdu visiem kolēģiem, kas vēlas izteikties. Pirmais manā sarakstā ir Kledinskas kundze, lūdzu. Dziękuję bardzo, pani przewod. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu runāt eh, manas kolēģis Barbaras Moteris vārdā. Viņa ir tautas uh, partijas um, grupas ēna referente par šo ziņojumu. Deres kundze nerunā poliski. Es nerunāju itāliski, tādēļ es izlasīšu viņas komentārus angliski. Tātad, ņemot vērā stratēģijā 2020 minētos mērķus. Šis jautājums ir tīpaši svarīgs, ir tīpaši ņemot vērā patreizējo ekonomikas un finanšu krīzi. Sieviešu neaizsargātība nozīmē, ka viņas ir pakļautas lielākam nabadzības un sociālās izstumtības riskām. Tādēļ tas ir mūsu pienākums izstrādāt uh, stratēģijas un programmas šo sieviešu aizsardzībai. Šajā ziņojumā ir iezīmētas uh, jomas, kam jāpievērš īpaša uzmanība, eh, kas liecina par to, ka ir atsevišķi jautājumi, ka jāpievērš īpaša uzmanība. Vispirms, vienlīdzīgs nodarbinātības iespējas pieeja eh, publiskajiem pakalpojumiem, veselībai, neciešot no jebkāda veida diskriminācijas. Tālāk, mājas aprops nodrošināšana. Uh, nabadzie, eh, slimajiem un vecajiem cilvēkiem, tālāk arī bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšana gadījumos, ka tas ir nepieciešams, ja sieviete cieši no eh, vardarbības ģimenē vai no negodīgas darba devēja prakses. Sievietēm ir tieši tādas pašas tiesības kā vīriešiem Eiropā. Un mums ir jābauda tieši tāda pata cīņpilna izturēšanās, kā mūsu kolēģiem vīriešiem. Un ir ļoti svarīgi, lai tiktu realizētas tādas politikas, kas to nodrošina. Sociāli mēs maksājām cenu par to, ka mēs realizējam savas tiesības. Mēs esam maksājuši šo cenu, būdams mūsu ģimenes centri, un tajā pat laikā mums ir jānodrošina arī uh, mūsu bērnu veiksmīga izaugsme un tajā pat laikā mums netiek nodrošināta drošība darba vietās. Mums ir jādomā par to sieviešu aizsardzību, kas cieš no vardarbības mājās un ārpus tās, jo viņas tālāk kļūst arī par izolācijas un nabadzības upuriem. Nabadzības indikātors būtu jāsaist arī ar sieviešu situāciju un būtu jāņem vērā sociāla-ekonomiskās situācijas, un mums ir jāiesaist arī sabiedrība un, un universitātes. Būtu jāizveido Eiropas līmeņām. Um, tā saucamais karstais telefons, kur sievietes varētu izmantot, uh, ja tām ir nepieciešama palīdzība vai konsultācijas. Mums ir jādara dod sievietēm iespēju realizēt savu lomu sabiedrībā pilnvērtīgi. Tas attiecās uz visām sievietēm, arī tās, kuras ir grūtniecas vai cieši no smagiem veselības stāvokļiem. Paldies! Paldies! Maisners kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu. Uh, Alde ēnu referente nodarbinātības komitejā, bet šobrīd es pārstāvu mūsu ēnu referenti uh, sieviešu tiesību komitejā, jo viņa, diemžēl, nav varējusi ierasties, viņa man uh, uzdeva pārstāvēt savas intereses. Kā pati savā vārdā es vēlētos pateikties referentei par darbu, kurā skata sieviešu nabadzības jautājumu plašākā kontekstā. Uh, Es vēlētos norādīt uz to, ka darba nodarbinātības struktūra mainās un ir nepieciešami tādi mehānismi, kas uh, spētu palīdzēt visneaizsargātām siev sievietēm un domāt par sievietes uh, dzīvi plašākā kontekstā. Esmu pārliecināta, ka policijai ir jā. Ja būt vērstai uz uh, Eiropas preddiskriminācijas un līdztiesības likumdošanas uh, īstenošanu un sieviešu ekonomiskās situācijas uzlabojumu. To ir uzrakstījis Pavanovas kundze, un tagad vēlos savā vārdā piebilst. Uh, tas, par ko jūs runājat šai ziņojumā, ir ļoti svarīgi, un jūs arī pieminat to, ka uh, nabadzība arvien vairāk skar sievietes. Un tas ir taisnība, ka nabadzība ir vairāk izplatīta sieviešu vidū nekā vīriešu vidū, un tādēļ arī ir ļoti būtiski, ka tieši sieviešu tiesību komiteja ir atbildīgā komiteja par šo ziņojumu. Paldies! Paldies Maisners kundzei, un nākamais runātājs manā sarakstā ir priekšsēdētājs vietniece Morejana Šatē Lūdzu. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmais punkts, par ko es gribēju runāt, ir tas, ka mūsu kolēģe Rovana Plama to, protams, arī apzinās, bet mums uh, sieviešu tiesību komitejā ir jāaptur sieviešu nabadzības izplatība, jo vairāk nabadzība izplatās, jo vairāk no tās cieš sievietes. Līdz ar to notiek sieviešu grimšana nabadzībā, un tieši pie šī jautājuma mums ir jāstrādā un pret to jācīnās. Sievietes ir uh, tās, kurām ir uh, īstermiņa darba līgumi uh, un mēs nevaram priecāties vienkārši par to, ka arvien vairāk sieviešu integrējas darba tirgu, jo uh, pārsvarā viņ, ar viņām tiek slēgti uh, Uh, termiņa darba līgumi un uh, darba līgumi ar uh, bez garantijām. Un tādēļ mums ir jācīnās pret sieviešu un vīriešu statusa nevienlīdzību darba apstākļu ziņā. Otrs punkts, ko vēlējos uzsvērt, ir tāds, ka runājot par 2020. gada stratēģiju, ko veido Eiropas Savienība desmit turpmākajos gados saskaņā ar pētījumu datiem mēs zaudēsim 15% nekvalificēto darba vietu. Un tai pašā laikā mēs iegūsim 15% vairāk kvalificētu darba vietu. Tas nozīmē, ka mums ir jābūt vēl modrākām, jo ja netiks veikti atbilstoši pasākumi, uh, kas arī tiek minēti Palmas kundzes ziņojumā, tad mēs uh, varam apzināties, ka šie 15% darba vietu, kas tiks zaudēti, būs uz sieviešu nodarbinātības rēķina, un atkal sievietes kļūs par šīs situācijas upuriem. Otrais punkts. Šajā 2020. gada stratēģijā runājot par darba, par kvalifikācijas līmeņu celšanos, svīra, kas būtu jāizmanto, ir uh, izglītība un mūža izglītība. Ja mēs pievēršam uzmanību sākotnējai sieviešu izglītībai, lai viņas būtu izglītotākas, kvalificētākas, lai viņām būtu iespējas, lielākas iespējas uh, nodarbinātības tirgu, ja mēs aizmirsīsim par to, kā tiek saskaņota darba un privātā vai ģimenes dzīve, tad visas mūsu investīcijas būs par velti, tuk, par tukšo, jo sievietes nespēs atrast darbu. Ja mēs pievērsīsim uzmanību mūži, mūža izglītībai, Jautājums tāds, vai sievietes spēs saskaņot darbu, mājas pienākums un vēl izglītību, veikt visus šos trīs uh, pasākumus vienlaikus. Tādēļ ir jādomā par to, lai uh, uh, darba laiks būtu elastīgāks, eh, jādomā par kvalifikācijas atzīšanu, lai varētu nodrošināt sieviešu un vīriešu situācijas līdztiesību, jo pretējā gadījumā uh, sievietes tiks iegrūstas nabadzībā. Paldies! Paldies! Un eh, nākamā runātāja ir Seskovas kundze, lūdzu. Ďakujem. Děkuji, paní předsedkyně. Paldies, priekšsēdētāji. Es piedalījos uh, spriešanā par šo tēmu, bet es gribētu arī šeit komitejā mm, paust dažas atziņas. Varbūt jūs jau esat tās dzirdējuši iepriekš. Tomēr es ceru, ka mans teiktais uh, būs noderīgs. Kā jūs zinat, es nāku no Čehijas republikas, un 9% no mūsu iedzīvotājiem dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Kopumā tas nav tas sliktākais rādītājs Eiropas Savienībā, bet raugoties uz šo statistiku, es redzu, ka lielākā daļa no nabadzīgajiem Čehijas republikā ir tieši vecāki, kas vieni audzina savus bērnus. Tiem, kuri vieni paši audzina savus bērnus, ir grūti dabūt darbu, un līdz ar to viņi vēl vairāk ir pakļauti nabadzības riskām. Viens no četriem bērniem Čehijas republikā dzīvo nepilnās ģimenē, un 90% gadījumu mēs redzam, ka šos bērnus audzina mātes vienas pašas. Es saprotu, ka tā ir ļoti liela problēma runājot par eh, sieviešu nabadzību Eiropas Savienībā. Darba izredzes šādiem cilvēkiem, kur vieni audzina bērnus ģimenē, ir ļoti ierobežotas, un viss ir atkarīgs no tā, kā viņi var un spēj organizēt bērnu aprūpi. Atbilstoši veiktajiem pētījumiem, vecāki, kas vieni audzina savus bērnus, saskars ar lielākām grūtībām um, atrast darbu, kur ir iespējams elastīgs darba laiks. Vai arī atrast pagaidu darbu. Bez tam šie pētījumi rāda, ka Eh, cilvēkiem, kuri vieni audzina savus bērnus, ir vēl grūtāk um, atrast uh, iestādes uh, bērnu aprūpēji. Jo Daudzos gadījumos šie cilvēki ir pašnodarbinātie, līdz ar to viņiem ir nepieciešams vairāk laika darba veikšanai, un ļoti bieži sievietes negrib būt atkarīgas tikai no pabalstiem, ko tām piešķir valsts. Šajā komitejā mēs daudz runājam par to, ko mēs varētu darīt, lai uzlabotu sieviešu stāvokli, uh, lai viņām būtu uh, stabila nodarbinātība, labi darba apstākļi. Tajā pat laikā no otras puses mēs redzam, ka sievietēm ar maziem bērniem, kurām ir milzīgs risks ieslīgt nabadzībā tieši tādēļ, ka viņas vienas audzina uh, savus mazgadīgos bērnus, viņām ir nepieciešama lielāka elastība lai viņas veiksmīgi varētu integrēties atpakaļ darba tirgu. Tādēļ mans jautājums ir tāds, vai gadījumā mēs necīnamies ar nepareizajiem uh, apstākļiem, jo mums vajadzētu runāt ne tikai par nodrošinātu darbu, bet arī par elastīgām darba stundām un nepilnu darba dienu. Paldies, un tagad es dodu vārdu Liotārdas kundzei lūdzu. Jā, even heel kort. Ik wil allereerst de rapporteur. Paldies, pavisam īsi. Vispirms gribētu pateikties referentē, jo man šķiet, ka viņai ir ļoti veiksmīgi izdevies uh, izgaismot uh, tiešām tās problēmas, kas uh, var novest pie sieviešu nabadzības. Un man šķiet, ka viņi vairāk kārtīgi ir ļoti precīzi identificējusi pašas problemātiskākās uh, vietas. Es gribētu uzsvērt tikai vienu lietu, un jūs jau to arī ļoti nepārprotam pieminat savā ziņojumā, par ko man ir liels prieks, tas ir, ka e, nabadzības īpatsvars tieši starp gados vecākām sievietēm ir ļoti augsts, un ļoti bieži tas tiek izmantots par um, atrunu, lai saglabātu vai aizstāvētu sociālās nodrošināšanas sistēmas, bet es domāju, ka mums vajadzētu par šo problēmu runāt. Un ja mēs runāsim par, par to, kā atgriezt gados vecākas sievietes darba tirgu, uh, tad mēs varētu likt uzsver arī uz to faktu, ka lielākā daļa gados vecu sieviešu gribētu aktīvi līdzdarboties uh, darba tirgu, viņas gribētu aktīvi strādāt, bet mēs redzam, ka viņas cieši no diskriminācijas pret gados vecākiem cilvēkiem darba tirgu. Tādēļ es gribētu redzēt iestrādātus um, dažus grozījumus šajā tekstā, ņemot vērā arī zaļo grāmatu par pensijām, kas patreiz tiek gatavot. Un es domāju, ka mēs varētu nodibināt tā zinām saiknes starp šo ziņojumu un uh, pensiju zaļo grāmatu, ko mēs tulīt uh, gaidām tuvākajos mēnešos, kad tā tiks publicēta. Paldies! Tak, Mrs. Liotard. Paldies Liotārdas kundzei. Un eh, tagad es vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvim. Pārstāvēja Pareskavas kundze, lūdzu. Det var eh, internet. Izskatās, ka komisijas pārstāv nav ieradusies. Varbūt, ka kāds eh, cits no komisijas vēlēksies izteikties drusku vēlāk, bet eh, tad ir eh, Šimanska kungs, kas vēlētos izteikties lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. jau iepriekš šeit izskanēja, un vairāk kolēģi jau to ir pieminējuši, es eh, tomēr vēlētos eh, atgriezties atpakaļ pie vientuļo māšu jautājuma. Ļoti daudzās dalību valstīs, tajā skaitā Polijā, un vispār varētu runāt par jaunajām dalību valstīm. Šīs eh, vientuļās mātes saņem alimentus no valsts, no valsts vai no bioloģiskā bērna, blaino bērna bioloģiskā tēva, bet jāsaka, ka bioloģiskie tēvi ļoti bieži rod iespēju kā izvairīties no alimentu maksājumiem. Daudzos gadījumos eh, tiesību sargājošās iestādes ir pārāk vājas, likumi ir pārāk vāji, lai situācija mainītos. Es vēlētos, lai šajā dokumentā tiktu iekļauts vismaz iztirzēts jautājums par to, kā piedzīt uzturēšanās uzdevumus no tēviem, kuri tos nemaksā. Tēvi, kur atstāja savus bērnus, atrod citu sievieti, strādā nelegāli, un bērna māte dzīvo nabadzībā un tikai cer saņemt naudu. Daudzos gadījumos situācija ir dramatiska. Sievietes eh, nezin, kur viņu bērni, kur viņu vīri strādā, cik daudz tie pelna, un tomēr naudu viņas nesaņēma. Kā jūs ziniet, austru, no Austrum Eiropas valstīm daudzi vīrieši ir devušies strādāt uz ārvalstīm. Un Polijā ir ārkārtīgi daudz sieviešu, kuras eh, atrodas uh, ļoti smagos apstākļos un dzīvo dziļā nabadzībā. Es uzskatu, ka nepieciešama informācijas apmaiņa, bet uh, ir jāizveido sava veida sistēma, kura ļautu piedzīt uzturēšanās izdevumus no vīriešiem. Un, bet tas sasaucās arī ar iepriekš dzirdēto. Paldies Šumanska kungam. Zaborskas kundze, lūdzu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička.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 Tack Mrs Zaborska och då ska vi få lyssna på synpunkter från kommissionen. Så jag överlämnar ordet till Mrs Pike. Varsågod. Paldies priekšsēdētāji. Komisijas vārdā es pārstāvu līdztiesības un sociālās integrācijas direktīvu direktorātus. Es pateicos jums par to, ka jūs pievēršat uzmanību tam, kas nabadzība ir skar galvenokārt sievietes. Dzimumu līdztiesību stratēģijā, kā jums tas labi zinām, šo punktu mēs īpaši uzsveram runājot par ekonomisko neatkarību sievietēm, par to, ka tas, kā sievietes un vīrieši piedzīvo nabadzību un sociālo iztumtību, ļoti atšķiras. Tāpat mēs uzskatām par prioritāti tas, to, ka ir eh, jāsamazina atšķirības darba apmaksā starp vīriešiem un sievietēm. Un patiesībā eh, īstermiņa darba līgumi tieši palielina atšķirības darba samaksā starp dzimumiem. Stratēģija 2020 un mērķis uh, nabadzības samazināšana ir uh, pelnījuši īpašu uzmanību tieši no sieviešu nabadzības aspekta. Uh, Protams, mums ir jādomā gan par uh, vīriešiem, gan par sievietēm, bet nedrīkstām nekādā gadījumā aizmirst tieši dzimumu perspektīvu šai jautājumā. Es uh, gribētu arī tomēr iebilst vienā jautājumā. Jūs aicināt veidot Eiropas sieviešu tiesību hartu, un šādas diskusijas jau ir notikušas iepriekš, un es zinu, ka atsevišķi deputāti ir aicinājuši uh, apstiprināt sieviešu tiesību hartu. Eiropas komisija ir apstiprinājusi sieviešu hartu, kas ir uh, kļuvusi par mūsu uh, līdztiesības stratēģijas uh, pamatu. Un um, tagad tiks apspriesta padomē arī direktīva par maternitātes atvaļinājumiem, bet uh, komisija eh, varbūt neuzskata, ka būtu nepieciešams ieviešu tiesību harta, bet es uzslavēju referenti par darbu pie šī ziņojuma. Paldies, un tagad dodu vārdu Plumbas kundzei noslēguma vārdiem. Lūdzu. Mulțumesc foarte mult. Am uh, ascultat cu... Paldies, priekšstādātāji. Es ļoti uzmanīgi klausījos uh, Eh, visos runātājos. Un es gribētu visiem pateikties par pausto nostāju. Es noteikti ņemšu vērā teikto. Protams, eh, tad, kad mēs runājam par mazaizsargātām grupām, uh, tad eh, viena no lielākajām grupām ir vientuļie vecāki. Bet es domāju, ka šai grupai mums vajadzētu pievienot arī sieviešu migrantu kategoriju no dažādām etniskajām grupām, jo mēs iepriekš runājām par Jarokārī kundzes ziņojumu, eh, kas attiecās uz romu tautības cilvēku integrāciju. Kā es teicu, šajā sakrā ir jādomā par daudziem aspektiem. Pirmkārt jau, kad runājam par darba līgumiem, ko parasti paraksta sievietes, tad šajos darba līgumos iestrādātie noteikumi būtiski ietekmē arī sociālās nodrošināšanas schēmas. Un Eh, iepriekš tika pieminēts arī maternitātes atvaļinājums. Šajā sakarā var norādīt, ka ir dalība valstis, kurās patiesībā sievietes tiek sodītas par to, ka uh, viņas ņem maternitātes atvaļinājumu, un tas ietekmē viņu pensijas schēmu. Piemēram, Rumānijā 85% no maksājumiem par maternitātes atvaļinājumu Uh, par 7% samazina eventuālo sievietes pensiju. Tālāk, kas attiecās uz Eiropas uh, sieviešu tiesību hārtu un to, ko komisija teica, es kā savu vēlētāju pārstāve gribētu redzēt, lai šī harta tiktu apspriesta starp komisiju un Eiropas parlamentu. jo es domāju, tādā veidā mēs varētu sagatavot pēc iespējas labāku dokumentu, kas dotu labumu Eiropas Savienības pilsoņiem. Tādēļ par to runāju arī savā ziņojumā, jo, kā es teicu, šī sieviešu tiesību harta man ir ļoti tuva un svarīga, jo es gribētu redzēt, lai tas novestu pie reālas likumdošanas pakotnes, kā arī, lai tiktu ņemta vērā labākā praksa dalībvalstīs, lai mēs varētu veicināt aktīvu pasākumu īstenošanu, kas palīdzētu samazināt sieviešu nabadzību, sociālo izstumtību. Es gribētu jūs visiem pateikties un ar nepacietību gaidīšu jūsu grozījumus un ierosinājumus. Protams, mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma atkal un atkal, lai sagatavot pēc iespējas labāku ziņojumu. kas ļautu mums arī veiksmīgi sasniegt strateģijas 2020 noteiktos mērķus. Paldies! Thank, Mrs. Plum. Paldies eh, Plumbas kundzei! Un eh, tagad mazliet par laika grafikiem. 9. decembrī ir grozējuma te, iesniegšanas termiņš, un eh, šajā komitejā 26. un 27. janvārī mēs bars, balsosim, un visticamākais, ka martā plenārsēdē būs balsojums. Tātad pie šī jautājuma mēs vēl atgriezīsimies. Un tagad, runājot par nākamo darba kārtības punktu, Šeit es vēlētos dot eh, sēdes vadīšanas grožus priekšsēdētājas vietniecei Lūdzu, jo Merci. Donc je Paldies. propose maintenant que nous examinions. Tagad es ierosinu izskatīt septīto darba kārtības punktu. Tas ir ziņojuma projekts par prioritātēm jaunajās Eiropas Savienības politikas pamatnostādēs vardarbības pret sievietēm izskaušanai. Un uh, mēs tagad esam mainījušās lomām ar Evu Britu Svensoni, jo viņa ir mūsu referente un viņa lūdza uh, šobrīd vadīt mūsu komisijas darbu, lai viņa pati varētu pilnībā pildīt referentes pienākumus par uh, šo darba kārtības punktu. Mēs izskatīsim so, šo ziņojumu 14. jūlijā koordinātori lūdza atļauju uh, sagatavot iniciatīvas ziņojumu par Eiropas Savienības politikas pamatnostādnēm un prioritātēm vardarbības izskaušanai pret sievietēm. Komisija 2011. gada maijā nāks klajā ar ziņojumu ar stratēģijas priekšlikumu uh, vardarbības izskaušanai pret sievietēm, un mm, mūsu uzdevums ir integrēt šo ziņojumu uh, rīcības plānā, uh, ko būs izstrādājusi komisija. Pagājušā nedēļa mēs atzīmējām dienu cīņai pret Uh, vārdarbību, kas vērsta pret sievietēm. Un es arī tādēļ tagad dodu vārdu Svensons kundzei, lai viņa varētu mūs iepazīstināt ar savu ziņojumu projektu. Paldies! Es e, vēlētos sākt ar to, ka es pateikšos mūsu sieviešu tiesību komitejai par to, ka mēs pieņemam lēmumu sagatavot ziņojumu par um, vardarbību pret sievietēm un tās izskaušanu. Vēl bez tam es esmu pagodināta, ka man ir uzdot sagatavot ziņojumu šajā jautājumā. Šis jautājums, es uzskatu, ir visu līdz tiesības jautājumu pamata pamats, jo tādā sabiedrībā, kurā sievietes nedzīvo dramatiskos vardarbības apstākļos, kur sievietes netiek pakļautas vardarbībai. Tātad bez šo pamat principu izpildes nekad neizdosies izveidot tādu sabiedrību, kurā sievietēm un vīriešiem būtu vienādas tiesības. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs strādātu pie un ar šo jautājumu. Vēl bez tam esmu pilnīgi pārliecināta, ka mēs visi vēlamies sasniegt šādu situāciju. Tātad visi komitejā mums visiem kopā ir jāstrādā, lai mēs panāktu situācijas uzlabošanu, es pat neteiktu uzlabošanu, bet pilnīgu šīs tik ļoti izplatītās vardarbības pārtraukšanu. Es samērā optimistiski skatos nākotnē un uzskatu, ka mums izdosies nākotnē panākt situācijas risināšanu. Vēlētos tāpēc atgādināt, ka parlaments plēnumā jau ir pieņēmis 9. gadā rezolūciju par vardarbības pret sievietēm pārtraukšanu, pilnīgu pārtraukšanu. Jo 9. gadā pirms rezolūcijas mēs pieņēmām rakstisku deklarāciju, kuru sadarbībā ar UNIFAM uh, Mēs e, izveidojām sadarbībā ar Eiropas padomi, esam strādājuši pie šī jautājuma. Un visbeidzot, mēs balstamies uz veselu virkni apvienoto nāciju rezolūciju, konvenciju un ziņojumu. Un vēl vēlētos pateikt, ka Balstoties uz rīcības plānu 2010. un 2015. gadam, īpaši izveidota komisija ir strādājusi pie šī jautājuma atrisināšanas, un es arī zinu, ka komisija 2011. gada mājā sagatavos pati savu ziņojumu. Vēl vēlētos pateikt, ka pēdējos gados es esmu piedzīvojusi lielāku interesi gan patreizējās prezidentūras vidū, gan bijušo, tātad interesi ar vienu palielinās par uz dzimu, dzimumiem un pret dzimumu balstītu valdarb, vardarbību. Kā jau teicu, ir vesela virkni institūcija, kas ir ieinteresēti šajos jautājumos, un tāpēc es tiešām esmu pārliecināta, ka mēs beidzot esam gatavi runāt un cīnīties pret to. Pie tam, kā jau teicu, ne tikai diskutēt, bet aktīvi cīnīties. Mēs esam nonākuši tādā punktā, kad mēs esam nobrieduši izstrādāt konkrētus priekšlikumus pret sievietēm balstītas vardarbības izskaušanā. Jāsaka, ka jau gadu desmitiem mēs esam diskutējuši, diskutējuši un vēlreiz diskutējuši par vardarbību pret sievietēm. Un tomēr, neskatoties uz to, ka mēs visi zinām, ka tāda pastāv, konkrēti nekas darīts palielam nav. Proti, es domāju, ka it kā ir pieņemti mēri un pasākumi, bet vardarbība nav mazinājusies. Es pat gribētu teikt, tā ir palikusi tādos pašos skaitos, tāpēc ir pienācis pēdējais brīdis kaut ko darīt. Vēl bez tam vardarbība pret sievieti ir parādība, kura skar ne tikai sievieti, un tas ir pats dramatiskākais. Neaizmirsīsim, tiešām neaizmirsīsim, ka vardarbība pret sievieti ietekmē sievieti kā dzimumu. Sievieti, kura nevar izdarīt izvēli, jo sieviete neapzinās, ka pret viņu ir izvērsta vardarbība. Tiek ierobežota sieviešu brīvība, jo sieviete ir nobažījusies, ka pret viņu tiks izdarīta vardarbība. Uzdosim sev jautājumu, cik daudz jaunu meiteņu nevar savā dzīvē sasniegt to, ko viņas vēlētos, jo viņas zina, ka ja viņas dodās mājās samērā vēlu, tad pret viņām būs vardarbība. Uh, Šīs sievietes nevar dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Piemēram, mēs zinām, ka liela daļa arī mums nevar, mūs nevar iziet cauri Leopoldu parkam naktī, jo mums ir bail. Sievietēm ir baili, jo sievietes apzinās tos riskus, un apzinās tāpēc, ka mēs esam sievietes. Es uzskatu, ka tas nav akceptējams, ka puse no sabiedrības, viena sabiedrības dzimuma pārstāvoša grupa vienkārši baidās no tumšām vietām. Tas nav pieļaujams. Šeit varbūt vēlētos e, izvērtīt pāris no tiem priekšlikumiem, kurus esmu ierakstījusi šajā ziņojumā, un vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka vismaz pēc manām domām un no mana skatījuma mums ir izdevies šo darbu paveikt kopīgi visiem šajā komitejā strādājošajiem, jo ļoti daudzi no komitejā strādājošiem deputātiem ir es gribētu pat teikt, eksperti šajā jomā. Un visbeidzot, runājot par starptautisko juridisko pamatojumu vardarbībai pret sievietēm, jau pieminēju apvienoto nāciju dokumentus, apvienoto nāciju konvencijas un rezolūcijas, bet vēl bez tam ir jāuzsver veseli virkni citu dokumentu. Tiesiskais pamats Eiropas Savienībā arī ir samērā apjomīgs Pirmām kārtām mēs runājam par līdztiesību. Tas ir viens no Eiropas Savienības dibināšanas pamatprincipiem. Neaizmirsīsim cilvēktiesības, kā jau mēs zinām, tas šobrīd ir ierakstīts Lisabonas līgumā, cilvēktiesību harta, un visbeidzot Lisabonas līgumā mums ir lielākas iespējas ieviest ietekmēt, es pat gribētu teikt, kriminālu likumu dalību valstīs, kas ir lieliski. Tagad varbūt runāsim par to, ko vajadzētu darīt, bet e, tāpēc vēlētos pateikt, ka par tiesisko pamatojumu diskusijām nevajadzētu izvērties, tas ir ārkārtīgi plašs, pamatots un stabils. Runāsim par pasākumiem. Vēl bez tam vēlētos pateikt, ka visām dalību valstīm ir pienākums iejaukties situācijā, kurā kāds atsevišķs sabiedrības indivīds pakļauj citus sabiedrības indivīdus vardarbībai. Šī iespēja ir ierakstīta visu valstu konstitūcijās, un to vajadzētu izmantot arī šī jautājuma apkarošanai. Vēl varētu pieminēt arī Stokholmas programmu, jo Stokholmas programma ir viens no instrumentiem, kuru mēs varētu izmantot šajā darbā. Šajā programmā tiek runāts par kopīgiem pasākumiem, kā pasargāt vardarbības upurus. Es domāju, ka man nevajadzētu pieminēt, ka mēs eh, šodien jau balsojām par Eiropas aizsardzības orderi. Tātad eh, tas palīdzēs sievietēm, kuras bēg no vardarbības izdarītāja, palīdzēs šīm sievietēm tikt labāk pasargātām. Uh, Kāda ir um, vardarbības pret sievieti definīcija? Apvienotās nācijas ir apgalvojusi, ka ikviena vardarbība, kuras rezultāts vai arī iespējamais rezultāts ir fiziska, seksuāla vai garīga, garīgas ciešanas, vai arī šādas darbības draudi vai ar neatkarīgi no tā, vai šādi draudi vai izvērsta vardarbība ir bijusi publiska vai mājas sienās. Vēlētos uzsvērt, ka sieviešu apspiešana gan individuālā līmenī, gan, kā jau teicu, grupas līmenī, dzimuma līmenī ir ļoti plaši izplatīta. Droši vien, ka man nevajadzētu šeit pieminēt dažādās pret sievietēm balstītās vardarbības formas. Visi mēs tās zinām. Lai arī kādā dalību valstī mēs nedzīvotu, lai arī no kāda reģiona nenāktu, mēs esam tikpat kā pieraduši pie tā, ka brīdī, kad mēs atveram rīta avīzi, mēs burtiski katru dienu redzam virsrakstus par sievietēm, kas ir nogalinātas. Visbiežāk nogalinātas tieši tuvās attiecībās. Tas pats attiecās arī uz piespiedu laulībām, cilvēku tirdzniecību un citiem kriminālu noziegumiem. Visās šajās formās, kuras es pieminēju, ir iekļauta vardarbība, un tā mums ir jāapkaro. Vēl bez tam nevajadzētu aizmirst arī sieviešu tiesības, tās ir reproduktīvā vecuma tiesības. Un es vēlētos pilnīgi noteikti iestāties par un pieprasīt, lai cīņa pret šo vardarbību nebalstītos tikai un vienīgi uz vienu faktoru. Es vēlētos, lai tiktu ņemti vēlā, vērā vesela virkne faktoru, proti uz vardarbību ir jāskatās kā uz kopumu. Mēs nevaram skatīties tikai no viena skatu punkta. Vardarbība pret sievieti ir sabiedrības problēma jo šī vardarbība sabiedrībai dārgi maksā. Tā izpaužas gan kā sociālas problēmas, veselības aprūpē, aprūpas iestādēs nonāk eh, sievietes, kuras ir pakļautas vardarbībai, un eh, šobrīd ir aprēķināts, ka tas maksā 4 miljoni eiro stundā gadā visā Eiropas Savienībā. Es uzskatu, ka, protams, tā ir sabiedrības problēma un ir ārkārtīgi labi, es atvainojos slikti, un tomēr labi, ka mums ir pamatojums, cik tas maksā. Taču pamat pamatos tas ir līdztiesības jautājums. Nevienam nav jānodzīvo dzīve bailēs no vardarbības vai pat pakļautam vardarbībai. Bērni, kuri nāk no ģimenēm, kurās ir bijusi, bijusi vardarbība, tad patiesībā tā ir traģēdija. Šis bērns, kurš ir piedzīvojis vardarbību pat ne pret sevi, bet pret māti, e, šāds bērns ir zaudējis jebkāda veida drošību dzīvē. Vardarbība ģimenē ir vistotālākais pamatu izsišanas veids zem kājām. Bērns, kurš piedzīvo vecāku starpā vardarbību, sekas tam ir dramatiskas, bet, diemžēl, daudzi bērni dzīvo šādās attiecībās, un es uzskatu, ka tā ir pieaugušo pasaules atbildība izraut bērns no šādas realitātes. Runājot par vardarbīgām attiecībām, kā jau es teicu, cieši ne tikai sieviete, cieši arī bērni, tikpat lielā, ja ne pat lielākā mērā. Bet e, šis aspekts ļoti ilgi, es pat gribētu teikt, vēl joprojām ir ticis uzskatīts par ģimenes iekšēju lietu. Tas bieži vien ir ticis e, nosaukts par ģimenes privātu lietu, bet es vēlētos pateikt skaidri un vienreiz pa visām reizēm, tas nav ģimenes iekšējās lietas jautājums, tas ir sabiedrības jautājums, es pat gribēju teikt, tā ir sabiedrības atbildība. Runājot par vardarbībā, vardarbīgām attiecībām, tad galvenokārt runa iet par kontroli. Viena puse vēlas kontrolēt un pat izolēt otra puse vardarbība un vardarbības draudi ierobežo sieviešu spēju sevi novērtēt. Sieviete zaudē, pilnīgi zaudē savu vērtību un uzskata, ka viņas ir bezvērtīgas. Jo, ja sieviete nepārtraukti un konstanti tiek pakļauta vardarbībai vai tās draudiem, par normālo situāciju uzskatīt nevar. Tāpēc es uzskatu, ka šādiem noziegumiem ir jātiek pakļautiem kriminālu likumam, jo mēs zinām, ka Sievietēm, kuras ir piedzīvojušas vardarbību attiecībās, šādām sievietēm ir grūti pat griezties policijā, jo bieži vien šādam policijas pieteikumam seko turpmāka vardarbība, daudz lielāka vardarbība. Tāpēc es uzskatu, ka tam ir jātiek uzskatītam nevis par administratīvu pārkāpumu, bet gan par kriminālu noziegumu. Vēlētos pieminēt vēl vienu aspektu, un tas ir sekojošs. Varbūt piemērs e, sievietes ar dažādiem traucējumiem, attīstības vai kustību. Šīm sievietēm ir ārkārtīgi mazas iespējas izrauties no vardarbīgām attiecībām. Arī sievietes, kurām ir atkarības problēmas, mēs zinām, ka sievietes ir arī bezpajumtnieces, un pret šīm sieviešu grupām vardarbība ir īpaši izteikta. Protams, ka vardarbība pret jebkuru sievieti ir nepieļaujama, un tomēr ir tā saucamās riska grupas, un šīm manas pieminētajām riska grupām no situācijas izrauties ir tikpat kā neiespējami. Tāpēc ir nepieciešams sabiedrības atbalsts un sabiedrības iejaukšanās, lai šīs sievietes izrautu no vardarbības. Par institūcijām. Es gribētu pateikt, ka institūcijām un arī varas iestādēm nav nekādas sajēgas par to, kāda ir situācija. Skarbi vārdi, bet tā ir. Runājot par seksuālu vardarbību, arī tas ir sava veida tabū, bet eh, par to esmu mēģinājusi runāt savā ziņojumā. Uh, Seksuālā vardarbība sievieti faktiski sagrauj, tā ir destruktīva, un, protams, ka vienmēr ir varas pierādīšana. Sievietēm bieži vien tiek liekta seksuālās integritātes apzināšanās un izvēles brīvība tiek liekta. Es vēlētos runāt arī par sieviešu apgraizīšanu un piespiedu laulībām. Manuprāt, tas arī ir krimināla noziegums. Un uh, uzskatu, ka arī šajās jomās, arī šajās tēmās šajās nozarēs, mums izdosies nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, proti konkrēti, kā pārtraukt sieviešu apgraizīšanu, kas arī ir vardarbība. Jau iepriekš mēs runājam par direktīvu cilvēku tirzniecības priekšlikumam. Direktīvas priekšlikumam par cilvēku tirzniecību, un man priecēja tas, ka direktīvas priekšlikums tika pieņemts vienbalsīgi. Mana personīgā pārliecība ir tāda, ka cilvēku tirgotājus un tos, kur piespiež sievietes nodarboties ar prostitūciju, mums ir ļoti maz datu datu par to. Mums ir ārkārtīgi daudz eh, datu, mums ir maz datu par to, kāda ir konstitucionālās tiesas nolēmumu kopums un cilvēku tirzniecības eh, saiknes dažādās dalību valstīs. Ir ārkārtīgi grūti pierādīt cilvēku tirzniecības faktu, un es uzskatu, ka mums vajadzētu apkopot zināšanas. Kā jau teicu, es uzskatu, ka visi manis pieminētie pārkāpumi ir krimināli noziegumi, un es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi arī upuriem sniegt juridisko aizsardzību. Mēs zinām, kāda ir situācija, mēs zinām, kā var izvērsties iespējami tiesu darbi jo bieži vien eh, nozieguma izdarītājam ir advokāts, viņam ir nauda to nolīgt, bet upurim nav nekāda tiesība. Es uzskatu, ka arī upurim ir tiesības uz juridisko palīdzību. Uzskatu, ka mums ir nepieciešams iegūt zināšanas arī varas iestāžu līmenī. Un tas attiecās uz pilnīgi visiem, kur ir atbildīgi. Tātad jautājums ir par vispār eh, varas iestāžu uh, un sociālo darbinieku izglītošanu. Es ceru, ka tiks izgatavotas brošūras, piemēram, policijas darbiniekiem, piemēram, par to, kā izmeklēt šādu veidu noziegumus. Un eh, es uzskatu, ka mums varbūt vajadzētu izveidot savu veidu brošūras priekšlikumu par to, kā šīs problēmas risināt un kam šādu brošūru sagatavot. Es patiesībā esmu pārliecināta, ka šādas brošūras sagatavošana nāks par labu, bet eh, tas nozīmē, ka mēs runātu ne tikai par upuru tiesībām un upuru aizsargāšanu. Es uzskatu, ka šāda veida brošūra varētu tikt izmantot arī profilaktiski. Tāpēc, ka jo vairāk mums būs zināšanas par šādu veidu noziegumiem, jo vieglāk, neteiksim varbūt vieglāk, bet jo lielāks iespējas ir strādāt profilaktiski. Diskusijas mēs turpināsim, bet savu sakāmo pabeigšu ar to, ka vēlētos nākt klajā ar priekšlikumu šajā ziņojumā iekļaut ideju par to, ka dalību valstīm vajadzētu izveidot lielākajās pilsētās tā saucamos apsargātos dzīvokļus. Es uzskatu, ka vajadzētu izveidot eh, vienu tā saucamo karsto telefonu uz desmit tūkstošu iedzīvotājiem. Pēc personīgās pieredzes var tikai pateikt, ka šis aizsargātais dzīvoklis, apsargātais dzīvoklis ir iespēja izrauties no vardarbīgām attiecībām. Tā ir man personīgā pieredze, ārkārtīgi rūkta pieredze, bet tā tas ir. Šādos dzīvokļos vajadzētu būt apmācīgam, apmācītam personālam, kuris zina, kas ir noticis ar upuri un kur varētu sniegt arī minimālu, bet tomēr juridisku padomu, kā rīkoties un ko darīt tālāk. Un visbeidzot, mēs runājam par šo sarkano, par šo karsto telefonu. Mēs esam runājuši par šādu karstā telefonu numuru arī cilvēku tirsniecības gadījumā. Es uzskatu, ka visā Eiropā vienots karstais telefons vardarbības gadījumos uh, ir rekomendējama lieta. Taču vissvarīgākais varbūt būtu tas, lai būtu pilnīgi skaidrs instrukcijas tiem, kuri ir šī telefona otrā galā. Tātad tie, kur uzklaus upuri, jo situācijas var būt traģiskas, dramatiskas un dzīvībai bīstamas. Arī internets ir lielisks mēdījis. Internetā vajadzētu parādīties tām iespējām, kādas sievietēm ir pieejams dažādās dalību valstīs. Un visbeidzot, godātie kolēģi, nozieguma izdarītāji, tie, kuri pastrādā šos šausminošos noziegumus. Jau iepriekš pieminēju, ka, protams, esmu pārliecināta, ka tas ir krimināla noziegums, tam ir jāiet zem krimināla likuma un tiesā šādiem noziegumiem jātiek izskatītiem kā krimināla noziegumam. Un gala beigās es tiešām ceru, no sirds ceru, ka upuriem un arī noziedzniekiem varētu palīdzēt sarunu terapija, psihoterapija, un tomēr tas nekad, nekad neaiz. Tas nekad nevar aizviedot tiesas spriedumu. Krimināla noziegums ir juridiski sodām lieta, un psihoterapija to nevar aizvietot - atvainošanu. Mēs esam ārkārtīgi daudz, kur strādā pie šiem jautājumiem, un es uzskatu, ka beidzot ir jānoņem tabū plīvurs šai jomai, un mēs esam to uzsākuši. Diskusijas šobrīd notiek visā pasaulē, ir konferences, sēdes, semināri, un visa pasaule apzinās, ka šāda veida vardarbība ir šausminoša, un tas ir ļoti svarīgi. Vēl bez tam, tagad runājot par šo ziņojumu, ir eh, jārunā par sievietēm kā upuriem. Jā, jā, sievietes visbiežāk ir vardarbības upuri, bet ir ārkārtīgi svarīgi runāt arī par to, ka sievietes ir kas daudz vairāk nekā tikai upuris. Mums ir jāskatās uz sievietēm kā uz iespēju, un mums ir jāskatās uz šīm sievietēm, kuras dzīvo vardarbīgās attiecībās, ka viņas ir sievietes. Mums ir jāparāda šīm sievietēm un jāpierāda, ka ir iespējams izrauties no destruktīvām vardarbīgām attiecībām. Mums ir jāparāda šīm sievietēm, ka viņas var sevi atrast spēku, lai izveidotu labāku dzīvi gan sev, gan arī saviem bērniem. Tāpēc es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka šādās situācijās, runājot par vardarbību pret sievietēm, mums ir jāmēģina šādā situācijā izcelt labo un pateikt, skaidri pateikt un parādīt, ir iespējams izrauties no šādām attiecībām. Ir iespējams izveidot labāku dzīvi gan vardarbīgā cietušai sievietē, gan arī viņas bērniem, un to lūdzu neaizmirsīsim. Sievietes ir stipras, bet mums ir jāļauj viņām tas saredzēt. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man kolēģi ir ārkārtīgi daudz palīdzējuši. Vēlētos pateikties arī komisijai. Paldies! Merci, madame le rapporteur. Paldies, references kundze, par to, ka jūs mūs iepazīstinājāt ar jūsu darbu un ka jūs darījāt tik izsmeļoši un ar tik lielu pārliecību. Vispirms došu vārdu Garcijai Pereskundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Estrēles kundze ir ēnu referente sociālistu grupas vārdā, bet viņa diemžēl nevarēja ierasties uz eh, šīs dienas komistejas sēdi, jo viņai bija jāpiedalās citā sanāksmē, un viņa man lūdzu uzdot uh, dažus jautājumus Britais Svensons kundzei. Vispirms arī viņa lūdza man pateikties referentei par viņas veikumu, par to, ar kādu pārliecību viņa strādā pie šiem jautājumiem. Uh, jau vairāk kārt mēs esam runājuši par to, ka mums ir uh, stingrāk jāvēršas pret uh, vardarbību pret uh, sievietēm. Šeit ir runa par to, vai tiešām tiek nodrošināta dzimuma līdztiesība sabiedrībā. Sievietes cieš no vardarbības uh, bieži vien tikai tādēļ, ka viņas ir sievietes un ka vīrieši uzskata sevi par pārākiem. Uh, šāda veida vardarbība ir jāanalizē no dažādiem viedokļiem. Uh, ziņojumā ir norādīts, ka tiesiskais pamats ir Lisabonas līgums, tas ir ļoti svarīgi. No Eiropas Savienības viedokļa cīņa pret uh, vārdarbību pret sievietēm uh, varētu tikt risināta dažādi, bet uh, šīs direktīvas iecere ir atbalstāma. Dalību valstīs ir atšķirīgi likumdošanas akti šai jomā, piemēram, Spānijā šie likumi ir ļoti skaidri formulēti. Ir noteikts, ka tas ir noziegums, ir paredzēta virkni instrumentu, lai pret šādu vardarbību cīnītos. Bet ne visās dalībvalstīs situācija ir tāda pati. Tādēļ mums ir nepieciešami kopīgi instrumenti, kopīgi datu bāze un ļoti svarīgi ir, ka šai direktīvā ir paredzēts veidot kopīgus instrumentus. Mums ir nepieciešams apkopot ticamus datus par situāciju un šās parādības izplatību visā Eiropas Savienībā. Un tādēļ ideja veidot uh, observatoriju, kas pievērstos šiem jautājumiem, ir atbalstāma. To ierosināja savā laikā arī Spānijas prezidentūra, un tas ir ļoti svarīgi, domājot par dažādu pasākumu īstenošanu, par Mm, informācijas sniegšanu par dažādiem pētījumiem, kas ir veikti par šo jautājumu. Tā kā ir pieteikušies daudz runātāji, tad es pārāk gari nerunāšu. Es vēlētos uzteikt referenti par viņas veikumu un par to, ka vi, esmu arī, gribu norādīt, ka esmu gatava sadarboties virknē jautājumu. Un, uh, Ļoti svarīgi arī, ka šīs dienas divi balsojumi apliecina to, ka sievietes virzās uz priekšu, ir sasniegušas progresu savu tiesību aizstāvībā. Paldies! Tagad vārds Bilbao kundzei un pēc tam Ieskovs kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu vispirms apsveikt referenti par padarīto un kas attiecās uz šo tekstu, tad es domāju, ka ir ļoti svarīgi atcerēties, ka runājot par politisko pusi, mums vajadzētu iekļaut arī tos aspektus, kas iet uh, tālāk un plašāk nekā tikai cīņa pret vardarbību kā tādu. Un uh, Garsīs kundze jau to pieminēja. Uh, vardarbība pastāv un mēs no tās ciešam galvenokārt tādēļ, ka sabiedrībā pastāv nevienlīdzība. Tādēļ primāri vajadzētu meklēt, kādēļ šāda nevienlīdzība pastāv. Un uh, mums vajadzētu domāt par to, kas ir vardarbības cēloņi mūsu sabiedrībā. Piemēram, tas ir viens no iemesliem, kādēļ Basku zemē mēs pieņēmām likumu, kas saucas vīriešu un sieviešu vienlīdzības likums. Un Tur tiek eh, atrunāti tie pasākumi, kas varētu tikt izmantoti, lai cīnītos pret vārdarbību. Tādēļ attiecībā uz šo rezolūcijas tekstu es domāju, ka mm, tā atšķiras no manas pozīcijas. Kas attiecās uz iezīmēto iniciatīvu, tad es domāju, ka mums vajadzētu izanalizēt, labo pieredzi citos reģionos vai citās valstīs, uh, jo Eiropā ir observatorijas, kas uh, seko dzimumu vienlīdzības jautājumiem. Tāpat mēs varētu izmantot īpašos palīdzības dienestus, kur cilvēki vēršas pēc palīdzības vardarbības gadījumos, tāpat arī varētu izmantot policijas rīcībā esošo statistiku. Un jāsaka, šādi pētījumi jau ir tikuši veikti, un mēs varētu izmantot uh, šo pētījumu rezultātus saskaņoti un um, analītiski, piesaistot eh, juridiskos, eh, medicīnas dienestus, tiesību sargājušos dienestus. Tādēļ es uzskatu, ka mums vajadzētu tiešām iet nedaudz tālāk nekā um, patreiz to piedāvā teksts. Un es domāju, ka to paturot prātā, mēs varētu viens no otra arī daudz mācīties. Eh, bez tām nevajadzētu aizmirst par vīriešu situāciju visā šajā jautājumā, jo mums ir jādomā tiešām par vienlīdzību, un mēs nevarēsim veiksmīgi cīnīties pret vardarbību, pret sievietēm, ja mēs nesadarbosimies ar vīriešiem. Tādēļ mums mūsu darbā ļoti aktīvi jāiesaist arī vīrieši, un tas arī viņiem pašiem nāks par labu. Vēl viens eh, no jautājumiem, kas ir saistīts ar ziņošanu par vardarbības gadījumiem un par atbilstošu datu bāzes veidošanu, tad šī statistika mums ir nepieciešama, lai mēs varētu izprast problēmu problēmas būtību. Tomēr, ja runājam par, piemēram, nogalināto sieviešu skaitu, tad es gribētu redzēt, cik daudz no bojā gājušajiem, piemēram, ir bērni, kas ir gājuši bojā ģimen, vardarbības rezultātā ģimenēs. Protams, 21. gadsimtā mums ir eh, jārealizē jauna, moderna pieeja, jo mēs, piemēram, redzam, ka arī sabiedrība mainās, mums parādās homoseksuāli pāri, bet eh, mēs novērojam tieši tādu pašu vardarbību viendzimuma pāru vidū, kā arī heteroseksuālu eh, pāru gadījumā. Bez tā pastāv arī vietējie atbalsta tīkli, kas eh, darbojās pašvaldību līmenī, piemēram, Basku zemē eh, mēs eh, iesaistām pašvaldības un mēs esam nodefinējuši pasākums, kas ļauj mums runāt par reālu progresa panākšanu. Tā kā es pilnībā piekrītu tam, ka vardarbība rada kaitējumu un pret to ir jācīnās, bet es domāju, ka mēs varētu šajā gadījumā um, risināt problēmu plašāk. Protams, mums ir jāpalīdz sievietēm, kas cieš no vardarbības, bet mums vajadzētu iesaistīt darbā arī uh, piemēram, policiju, tiesu sistēmu. Un uh, mums vajadzētu pāanalizēt, kādēļ, piemēram, tik daudz ir atsaukto sūdzību no sieviešu puses. Jo Ļoti bieži ir sociālie dienesti, kas palīdz sievietēm sagatavot un iesniegt sūdzību, bet pēc tam lielākā daļa no šīm sūdzībām tiek atsauktas. Un vajadzētu panalizēt iemeslus, kādēļ sievietes savas sūdzības tik bieži atsauc. Tā kā es domāju, mums vajadzētu mēģināt mācīties no savas pieredzes. Noslēgumā es gribētu pateikties referentē par labi sagatavoto tekstu, kas, protams, ir ļoti detalizēts. Un es domāju, ja mēs visi strādāsim kopā, tad mēs noteikti varētu dot reālu ieguldījumu, lai aizsargātu sievietes no vardarbības. Paldies! Merci, Madame Bilbao. Paldies, Bilbao kundzei. Tagad dodu vārdu Českovs kundzei un pēc tam Flotrs. Děkuji a chci pře... Paldies priekšsēdētājiem. Es arī gribētu pateikties referentei par uh, šo ļoti labi sagatavoto tekstu, un lai arī komitejā darbojos jau labu laiku, tad šī ir viena no nedaudzajām tēmām, kas man pašai personīgi ir ļoti tuva. Jo man šķiet, ka um, tas ir tieši tas, kas mūsu komitejai būtu jādara, tieši jāstrādā ar šādiem jautājumiem. Un, ja sievietes no kaut kā ir jāaizsargā, tad tā noteikti ir vardarbība. Iepriekš runājot, es eh, pieminēju vientuļās mātes, kad runāju par sieviešu nabadzību. Es uzskatu, ka Šis ir jautājums, par ko mums mūsu komitejā būtu obligāti jārunā, un tam ir jākļūst par uh, mūsu galveno jautājumu. Es domāju, ka šim ziņojumam ir uh, pietiekami labs tiesiskais pamats un tajā formulētās idejas ir eh, paustas ļoti kodolīgi, precīzi un skaidri. Tajāpat laikā es gribētu izteikt dažus komentārus. Tie ir balstīti uz to, ko eh, dzirdējām referentes sākuma uzrunā, kā arī klausoties tālāk sakojošajā diskusijā. Kas attiecās uz eh, sieviešu reproduktīvās veselības aizsardzību un Pasaules veselības organizācijas nodefinētajiem mērķiem, tad tos es noteikti atbalstu, jo par to būtu jārunā visos uh, šāda veida ziņojumos. Arī jūs, referents kundz, to pieminējāt savā ievadu uzrunā. Ja mēs gribam, lai sievietes būtu brīvas, tad viņām vispirms ir jādod brīvība pašām lemt par savu veselību. Man tiešām ir ļoti žēl, ka es pagājušajā nedēļā Strasbūrā nevarēju piedalīties apspriešanā. Zinu, ka tāda tika organizēta trešdien, bet jāsaka, ka tā bija tiešām tāda ļoti intensīva un um, piepildīta nedēļa, tā kā nevarēju, diemžēl, piedalīties šajā pasākumā, kā es teicu. Bet, kas attiecās uz sesto punktu, Es ļoti ceru, ka man izdosies pārliecināt mūsu komiteju to mainīt, jo es nedomāju, ka šeit vajadzētu tik strikti ierobežot atbilstošās struktūras. Tālāk septītais punkts, um, kur tiek um, nosodīta prostitūcija. Uh, jūs to arī pieminējāt, un tas tika apspriests arī cilvēku tirdzniecības kontekstā. Es domāju, ka ir pamatoti aizliegt ar likumu uh, prostitūcijas pakalpojumu izmantošanu. Bet mums vajadzētu raudzīties, lai šādas normas nenovestu pie tā, ka prostitūcijas pakalpojumi tiek piedāvāti pagrīdē un um, galu beigās prostitūtas cietīs vēl vairāk. Tieši tādēļ es uh, pievēršu īpašu uzmanību septītajām punktam jūsu ziņojumā. Un es esmu arī pateicīga, kā es teicu, kopumā par šo ziņojumu, bet uh, jūs runājāt par vardarbību starp pāriem. bet jāsaka, ka tā ir koncepcija, par kuru es noteikti nebiju iedomājusies, un katrā ziņā man to bieži pārmet arī vīrs, ka es eh, īsti nesaprotu, kas pasaulē notiek. Viņš bieži man saka, ka es viņām lieku un piespiežu viņu darīt atsevišķas lietas, un es negribētu, lai viņš beigās iesūdz man tiesā par to. Nu, tas tā nedaudz uh, nenopietni runājot, bet nopietni runājot, es domāju, šis tiešām ir ļoti nopietns un svarīgs darbs, ko mēs darām. Merci, Madame Českovā, Madame Plum. Mulțumesc, doamna Plums kundze. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es vēlējos pateikties eh, referentes kundzei. Es augsti vērtēju jūsu pieeju šim arī mani satrauc šis jautājums. Rumānijā pagājušajā nedēļā mēs uzsākām kampaņu vēršoties pret šo vardarbību, kas skar mūs visus, no kā mēs visi ciešam. Šī parādība kļūst arvien plašāk izplatīta Rumānijā. Uh, cēlonis ir eh, tas, ka sabiedrībā pieaug ar vien vairāk nevienlīdzība ekonomikas un finanšu krīzes dēļ. Kādēļ? Tādēļ, ka eh, ģimenes eh, locekļi, ja viņi zaudē darbu, uh, zaudē arī iztiks līdzekļus, un tas palielina agresivitāti un vardarbību. Pēc manām domām, vardarbība ir viens no cilvēku pamattiesību pārkāpumiem, un tas arī apdraud mūsu nākotni, jo ģimenē pārī, kad notiek strīdi, un ķīviņi, un ja tas notiek pastāvīgi, tad galvenie cietēji pirmkārt bērni. Bērni no šādām parādībām cieš ārkārtīgi daudz, un viņi izjūt šīs situācijas uh, sekas. Patiesībā vardarbība ir sekas, bet cēlonis ir nabadzība, un šī cēloņa sakarība ir skaidri parādīta ziņojumā, par ko mēs runājām šodien iepriekš. Otrs uh, cēlonis vardarbībā ir izglītības trūkums. Rumānijā ir uh, par šiem jautājumiem statistikas dati, arī Eiropā ir statistikas dati, bet tie atspoguļo tikai daļēji šo jautājumu plaši izplatīto parādību. Daudzi vardarbības upuri neuzdrošinās par to pat runāt, iesniegt sūdzības uh, varas iestādēm. Uh, upuriem nav drosmes vērsties pret šo parādību un tādēļ līdztekus uh, paredzētiem pasākumiem, kā profilakses, izglītības kampaņas, ir nepieciešams veidot apsargātus dzīvokļus, patvērumus, nodrošināt psiholoģisko palīdzību un veidot uh, arī uh, sistēmu, kas palīdzētu atkal iekļauties uh, sievietēm darba tirgu. Tāpat ir jādomā par to, kā sniegt atbalstu bērniem, kuri arī cieši no šīs situācijas. Es pagājušajā nedēļā apmeklēju arī šādu patvērsmi uh, Rumānijā. Uh, valdībām arī ir jāspēlē ļoti uh, ievērojama loma vēršoties pret šādu parādību, pret vardarbību, kas, diemžēl, izplatās arvien vairāk. Un es vēlreiz vēlos pateikties referentei par viņas veikumu un arī par viņas doto ieguldījumu uh, šajās debatēs par to, kā Eiropas līmenī vērsties pret šādu parādību. Paldies! Paldies Plams kundzei un tagad vārds Zaborskas kundzei. Paldies priekšsēdētājs kundze. Es nedomāju, ka man būtu uh, gari un plaši jārunā par šiem jautājumiem. Uh, mēs ar Svensons kundzi esam pazīstamas jau septiņus gadus, un es zinu, kā viņa ir cīnījusies pret šo parādību, pret vardarbību, kas vērst pret sievietēm un bērniem, un es vēlētos viņu uzslavēt par viņas veikumu strādājot pie šī ziņojuma. Nesen, diezgan nesen mēs bieži uh, esam uh, runājuši par vardarbību pret sievietēm, dalību valstis uh, veic investēs, lai palīdzētu šādām sievietēm, stiprina policijas darbu, bet es gribētu vairāk dzirdēt kaut ko par profilaksi, un varbūt pat šajā ziņojumā vajadzētu vairāk runāt par profilaksi, jo tikai vienā punktā no 20 ir kaut kas teikts par profilaksi. Es esmu ārste, un es zinu, cik svarīga ir profilakse Mēs tāpat arī domājam, ka labāk ir vispirms novērst slimību nekā to pēc tam ārstēt, jo izdevumi šādā gadījumā ir daudz mazāki. Mums vajadzētu padomāt par to, kāds finansiālais ieguldījums būtu, ja mēs uh, vairāk pievērstos uh, profilaksēji. Būtu mazāk traģēdiju, mazāk sieviešu ietu bojā vai viņu dzīves netiktu sabojātas. Tomēr es neesmu pietiekami daudz dzirdējusi analīzi par to, kādēļ pret sievietēm notiek vārdarbība, kādi ir cēloņi. Plums kundze teica, ka šeit ir uh, cēloņi tādi kā nabadzība, ar alkohols, narkotikas un greizsirdība. Šie ir šie četri pamatcēloņi, pierādīti cēloņi, kas rada vardarbību pret sievietēm. Es domāju, ka arī viens no cēloņiem ir tas, ka sievietes netiek pienācīgi cienītas ka bērni netiek pietiekami cienīti. Ir arī tādi apstākļi, kas veicina vardarbības pastiprināšanos pret sievietēm, un, lai novērstu šo parādību, mums ir vairāk jādomā par profilaksi. Tāpat ir pierādīts, ka bērni, kuri ir uzauguši vardarbīgā vidē, daudz biežāk paši uh, izdara vardarbības aktus. Ir tiešām um, ļoti žēl, ka mēs nevaram neko vairāk darīt, lai palīdzētu bērniem un lai viņi vēlāk neīstenot vardarbību pret saviem partneriem, kad viņi būs pieauguši. Paldies! Pirms es dodu vārdu komisijas pārstāvim, uh, Referents kundze, arī es vēlētos uzsvērt vairākus punktus, kas man pašai šķiet ļoti būtiski cīņoties uh, pret uh, šo parādību, proti vardarbību pret sievietēm. Pirmais uh, mūsu mērķis ir par to runāt, neklusēt. Mums ir jāzina visi parādības aspekti. Šīs uzdevums ir grūti izpildāms, bet mums nevajag piekāpties. Mums jānodrošina, lai visas vardarbības upuras varētu par to runāt. Ja to mēs panāksim, tad mēs uzzināsim, ka vardarbība uh, izpaužas visās sociālajos uh, slāņos sabiedrībā. Un uh, šī parādība ir ļoti plaša. Ir tādi sabiedrības slāņi, kur šī parādība ir vieglāk konstatējama nekā citos slāņos, kaut gan tā arī tur pastāv. Ja mēs gribam pašā saknē šo parādību apkarot, tad mums ir jāpārvar bailes un jāuzina, kas notiek visos sabiedrības slāņos, pat ja dažiem būs grūti atzīt, ka viņi ir vardarbīgi. Jau daudzas kolēģis to norādīja, tā skat arī Zaborskas kundze, ka mums ir ļoti jādomā par to, kā vardarbība ģimenē ietekmē bērnu nākotni. Jo šeit ir ne tikai psiholoģiski graujoši efekti bērni, jo tās nedroši, ja uh, vecāku starpā valda vardarbība, bet pastāv arī risks, ka šī parādība atkārtosies no paudzes uz paudzi. Ja mēs vēlamies efektīvu rīcību, mums ir nepieciešami arī ticami statistikas dati. Un ir arī jāveic pasākumi, lai īstenotu profilaksi, lai šīs problēmas novērstu. Kā jau jūs pareizi norādījāt, uh, ir jādomā par izmaksām, un tieši profilakse ir ļoti svarīga šai sakarā. Trešais punkts, kam vērā, vēlētos pievērst mūsu visu uzmanību, ir tāds Mūsu komitejā tas varbūt nav viegli izdarāms, bet es domāju, ka mums ir jāskata jautājumi plašākā kontekstā. Mums ir jāsaprot, ka vardarbība ir vērsta ne tikai pret sievietēm. Ir arī sievietes, kuras uzvedas vardarbīgi, kuras uh, ir vardarbīgas pret vīriešiem. Es atvainojos uh, par to, ka es tādas lietas saku, varbūt dažām kolēģiem tas nepatiks, bet mums ir jārunā atklāt un godīgi. Uh, it īpaši tad, kad izjūg ģimenes, tad uh, izpaužas vardarbība pret vīriešiem. Tā tad ir jāsaprot, ka ir vardarbība, kas vērsta pret sievietēm un pret vīriešiem. Man ir zināmi tādi gadījumi, kad vīrieši tiek psiholoģiski afektīvi uh, spīdzināti. Un mums ir nepieciešams skatīt šo parādību kopumā vardarbību kopumā. Un tas ir ne tikai runājot par mūsu godu, bet arī par, domājot par to, kā efektīvi vērsties pret vardarbību. Mums ir jābūt godīgām un arī mums ir nepieciešama stingra grība. Un vēl pēdējais punkts. Runājot par konkrētiem pasākumiem, ko jūs te esat ļoti labi aprakstījuši par saistībām, par to, ka jāveido ir patvērsmes. Bet šīm patvērsmēm ir arī nepieciešami līdzekļi, lai tās varētu darboties, bet ir arī valstis, kur šādas patvērsmes pastāv, bet ja tām trūkst līdzekļu, tad jau tās nevar darboties, tad mēs nespējam īstenot mūsu, mums vēlamo politiku. Tagad vēlos dot vārdu komisijas pārstāvē Pikas kundzei, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Man ir liels prieks, ka esmu šeit kopā ar kolēģiem no uh, Tieslietu ģenerāla direktorāta un kopā ar komisāru Redingu mēs veicam pasākums eh, cīņai pret uh, dzimumu vardarbību un janvārī mēs arī kopā visi uh, darbosimies uh, Justice ģenerāla direktorātā. Es gribētu pateikties referentei par ziņojumu projektu, par ievadu un gribētu pateikties arī deputātiem par izteiktiem komentāriem. Es uh, atbalstu referents viedokli, ka uz dzimumu, varda, dzimumu piedrību balstīta vardarbība nav privāts jautājums, un šis jautājums ir jārisina visaugstākajā līmenī. Un uh, kaut arī tām ir uh, privāta dimensija, tām ir ietekme uz sabiedrību kopumā, un tādēļ arī sabiedrībai uz to jārēģē. Pagājušā nedēļā Briselē bija konference, un man bija iespēja dzirdēt uh, uh stāstījumu par pētījumu, ko pasūtīja komisija. Uh, Un tur tika pētīta iespēja harmonizēt dalību valstu likumdošanu šai sakarā. Uh, mani dienesti arī nesen uh, publicēja pētījumu par uh, politikas pasākumiem, ko dalība valsts veikušai sakarā. Tas bija tiešām materiāls bagāts ar piemēriem, un tas ir visiem pieejams, tādēļ es iesaku jums arī iepazīties ar to. Un es domāju, ka referents noteikti ņems to vērā gatavojot šī ziņojuma galīgo versiju. Pagājušajā nedēļā un iepriekš arī ANO konferencē eh, Pekinā pirms 15 gadiem jau tik norādīts, ka uh, Eh, šāda vardarbība pārāda šīs eh, paralēlās attiecības starp vīriešiem un sievietēm, tādēļ cīnoties pret uz dzimumu piedarību balstītu vardarbību, mums ir jāņem vērā arī konkrēti pasākumi. Un viceprezidenta Redingas kundze, uzstājoties konferencē pagājušajā nedēļā, atsaucās uz eh, komisijas ierosinātajiem pasākumiem, kas ir iekļautā saucamajā upuru pakotnē, un lielākā daļa pasākumu pasākumi vērsti tieši uz dzimumu vienlīdzību, kā arī viņi runāja par pasākumiem Dafne programmas ietvaros. Cīnoties pret uz dzimumu piedarību balstīto vardarbību, mēs realizējam vienu no piecām prioritātēm dzimumu vienlīdzības stratēģijā, un tas eventuāli ir saistīts ar iepriekšējām manas minētajām prioritātēm, no kurām pirmā ir ekonomiskā neatkarība. Dodot sievietēm ekonomisko neatkarību, um, mēs viņām dodam iespēju izvairīties no vārdarbības ģimenē. Protams, iemesli ir dažādi un aspekti, kas saistīti ar šādu vārdarbību, ir atšķirīgi. Līdz ar to arī pasākumiem ir jābūt dažādiem. Mēs zinām, ka šī vārdarbība var notikt jebkurā ģimenē, neatkarīgi no um, šķiras, no ienākumiem, no situētības. Un um, Mēs zinām, ka sievietes ir īpaši neaizsargātas. Piemēram, pirms desmit dienām es tikos ar um, uh, īrijā esošajām Romu sievietēm. Uh, un mēs zinām, ka, piemēram, sievietes, kurām ir invaliditāte, ir īpaši neaizsargātas vēl jau vairāk tad, ja viņas atrodas kādās īpašās aprūpas iestādēs. Uh, Ņemot vērā šīs dažādās grupas, arī ir jāparedz atšķirīgi pasākumi, bet mums ir nepieciešama šāda visaptveroša pieeja, tādēļ mēs augstu vērtējam uh, Eiropas padomes uh, eh, ieceras uh, eh, pieņemt konvenciju šai sakarā, un mēs ļoti ceram, ka tas kļūs arī par to pamatu darbām ar dalību valstīm, un es ļoti ceru, ka dalību valstis šo konvenciju īstenos. Es zinu, ka ir bijuši daudz diskusijas par aptvērumu, par darbības jomu, un jautājums ir, vai mēs runājam par vardarbību ģimenē, vai arī runājam par vardarbību starp vīriešiem pret sievietēm, sievietēm pret vīriešiem, vai divu vīriešu starpā, ja tas ir eh, vienzim un pāris, vai divu sieviešu starpā, ja tas ir vienzim un pāris. Tā kā mums ir jārunā par šo vardarbību plašākā kontekstā, mums, protams, ir jācīnās arī uh, cēloņiem, bet es saprotu, ka izmantotie termini dažreiz var atšķirties. Spanijas prezidentūras laikā Eiropa padomu pieņēma secinājumu šai sakarā, kur tik norādīts, ka ir ļoti svarīgi uzlabot uh, to, kā mēs apkopojam informāciju par šiem jautājumiem, kas saistīti ar uh, vardarbību. Eiropas līmenī mums ir dažādi indikātori kas ir pieskaņot arī Pekinas rīcības platformai, bet tie ir visai ierobežot. Bet mēs ļoti ceram, ka mums izdosies tos pilnveidot un nākotnē izmantot uh, dzimumu eh, institūta viņā ekspertu pieredzi un ka mēs varēsim turpināt strādāt pie šī indikātoru uzlabošanas, jo mums ir jāzina, ko mēs gribam uzzināt Eiropas līmenī par šo situāciju. Protams, pastāv bīstamība, ka mēs eh, gribam aptvert pārāk daudz un, gribam, un esam pārāk sadrumstaloti. Tādēļ, es domāju, ir svarīgi vienoties par svarīgākajiem jautājumiem, eh, kam ir jāsako, kas ir jāmēra, par ko jāiegūst statistika. Tā kā mēs eh, ļoti labprāt sadarbosimies ar jums turpmākajos mēnešos par šo jautājumu. Gribētu vēlreiz apsveikt referentu un komiteju par to, ka jūs esat gatavi piešķirt uzmanību šim jautājumam. Paldies! Merci, Madame Pi, par la komisiju. Paldies komisijas pārstāvei, un tagad atkal vārds Svensons kundzei mūsu referentei, lai viņi varētu teikt noslēgumu vārdus. Vām tak, vām. Sirsnīgs paldies, sirsnīgs paldies pilnīgi visiem, kur piedalījās debatēs. Sirsnīgs paldies komisijas pārstāvēji par informāciju, kur jūs mums tikko sniedzāt. Jau savos ievadvārdos es eh, runāju par to, ka tā saucamais uz dzimumu piedarību balstītie vardarbības gadījumi. Tos izraisa ārkārtīgi daudz faktori un visus tos sasumējot kopā rodās vardarbība. Kā jau kolēģi šeit uzsvēra, uh, ne tikai viens faktors izraisa vardarbību, un līdz ar to mēs nevaram arī paredzēt vienu, vienus, vienas sankcijas šis vardarbības apkarošanai. Kā jau kolēģi šeit uzsvēra, vardarbību izraisa tas, ka mēs dzīvojam nehomogēnā sabiedrībā. Līdz ar to vienlīdzības jautājumi ir jārisina sabiedrības līmenī, un tas arī ir mūsu komitejas galvenais jautājums. Uh, Vairāk no kolēģiem pieminēja to, ka vardarbība ir sastopama pilnīgi visās sabiedrības klasēs, neatkarīgi no izglītības līmeņa, bet jā, bet eh, patiesībā runa ir par varas parādīšanu, par kontrolas izvešanu, un kā jau šeit izskanēja, tā ir sastopama pilnīgi visās sabiedrības grupās. Protams, ir tādi faktori, kur it kā palaiž šo vardarbības ķēdīti. Uh, Šeit izskanēja, ka riska grupas ir nabadzīgā, nabadzībā dzīvojošie, alkohols, apkarības vielu lietošana. Jā, un tomēr vardarbība ir sastopama pilnīgi visās grupās, arī tādās, kur nekad nav dzēruši vai pīpējuši. Jā, bet, protams, ir faktori, kas sabiedrībā nodrošina riska grupas. Šeit izskanēja ideja par paraugu praksi un par labākās prakses koordinēšanu Eiropas līmenī, un pie tā mēs strādāsim. Vairāki no kolēģiem runāja par tā saucamo situācijas izvērtēšanas grupu, un mēs esam runājuši ar Eiropas līdztiesības aģentūru un eh, kopā ar Eiropas Savienības pamattiesību aģentūru, mēs arī esam runājuši par šiem jautājumiem. Eiropas Savienības pamatiesību aģentūra veiks ļoti plašu pētījumu, kurā pilnīgi visās dalību valstīs tiks aptaujāti desmitiem tūkstoši sieviešu. Pirmkārt par to, vai viņas ir piedzīvojušas vardarbību, un otrkārt viņām vienlīdz lielā mērā tiks jautāts par to, kā vardarbības situācijā šīm sievietēm ir palīdzējuši tiesību sargājuši orgānu darbinieki. Es uzskatu, ka šī milzīga aptauja, kuru plāno izvērst, būs savu veidu pamatnostāju izveidas dokuments. Šeit eh, izskanēja arī brīvprātīgo, orga, arī nevalstisko organizāciju iesaistīšana cīņā pret vardarbību. Un, protams, ka mēs nevaram un nevaram vien beigt slavēt šīs nevalstiskās organizācijas, jo viņu darbs ir nenovērtējams. Un tomēr ir tādas balsis, kuras apgalvo, ka nevalstiskajām organizācijām ir jāsaņem sabiedrības atbalsts, finansējums. Mēs nevaram visu atbildību uzlikt tikai un vienīgi uz brīvprātīgu organizācijām, uz nevalstiskajām organizācijām, jo jāsaka, ka šīs organizācijas glābi sieviešu dzīvību un cilvēku dzīvību glābšana nav nevalstisko organizāciju galvenais uzdevums, tas ir sabiedrības uzdevums. Nākamais um, ir arī vardarbība pret seksuālajām minoritātēm un ne tikai minoritātēm. Mums ir jārunā arī par šiem apsvērumiem. Uh, Kolēģis uz, viens no kolēģiem uzsvēra jautājumu, e, kāpēc netiek policijai ziņots par šādiem noziegumiem. Bieži vien tiešām tā arī notiek, un tāpēc es vēlētos pieprasīt, lai nevar tikt atsaukts e, policijas pieteikums. Tātad ir ļoti bieži situācija, kad sieviete griežas situācijā, bet Ja sieviete tiek pakļauta papildus draudiem, ja viņa neatsauks savu pieteikumu, tad sievietes bieži vien to arī dara. Kā jau es teicu, sieviete jau tā ir zaudējusi ticību sev un pašcieņu, un ja šādā situācijā sieviete pēc iesnieguma policijā tiek pakļauta vardarbībai, tālākai vardarbībai, sieviete šo ziņojumu vienkārši atsauc. Tāpēc es uzskatu, ka šajā situācijā tas ir sabiedrības uzdevums uzņemties atbildību par šīs sievietes šausminošo situāciju un pateikt, jā, pret tevi ir īstenots noziegums. Es eh, arī turpmāk ar prieku sadarbošos ar kolēģiem un esmu pārliecināta, ka mēs šo tekstu varam uzlabot. Uzlabot tik visās jomās. Šī ir tikai pirmā teksta izskatīšana, tā ir pirmā teksta redakcija. Es esmu atvērta, esmu gatava sadarbībai. Godātie kolēģi, nākiet klajā ar savām idejām. Jo bieži vien jau ir tā, ka mēs vieni paši, tātad es kā indivīds, kā Ēva Brita, es nevaru nākt klajā ar idejām un risinājumiem ikvienai situācijai. Tikai kopīgi strādājot, tikai sadarbībā, kopdarbā mēs nonāksim tie ideāli rezultāti. Tātad, kolēģi, es mudinu jūs visus uz sadarbību un vēlreiz paldies, paldies par šīm diskusijām. Man ir bijis ļoti liels prieks un gods tās organizēt un tajās piedalīties. Paldies! Merci, madame le rapporteur. Donc... Paldies referents kundzei. Termiņš grozījumu iesniegšanai ir 8. decembris pulksten 12. Balsojums mūsu komitejā notiks 26. 27. janvārī 2011. gadā un šo ziņojumu būtu jāizskata plenārsēdē. Ja 2011. gada martā. Un tagad es atkal nododu vadības grožus Svensons kundzei. Nu tad pāriem pie nākamā darba kārtības punkta izskatīšanas, un tas ir numur astoņi. Tas ir Eiropas Savienības vispārīgais budžets, budžeta izpildes apstiprināšana, trešā iedaļa komisija. Vēlētos visiem kolēģiem atgādināt, ka koordinatori jau nolēma savā sēdē par to, ka Ņemot vērā to, ka laika mums nav daudz, ja pareizā sakot, laika nav vispār, koordinatori izvēlēja Garcia Pereskundzi. Garcia Pereskundze ir atbildīga par budžeta jautājumiem, tātad izskatīt arī šo ziņojumu un sagatavot priekšlikumus mūsu komitejai par to, ko teikt tieši par vārda brīvību 2009. gada budžetā. Tātad Garcia Peres kundze izvēlējās mūs iepazīstināt ar saviem secinājumiem, un tagad dod viņai vārdu lūdzu. Muchas gracias, señora presidenta, y voy a intentar ser muy breve, puesto que en la hora en la que nos encontramos y la. Paldies! Es eh, runāšu tiešām ārkārtīgi īsi patiesībā daudz sakāmā man nemaz nav. Tas, ko es varbūt vēlētos šeit ieteikt, jau iepriekš daudz reiz mēs esam apkārtojuši. Tā tad jautājums ir varbūt vairāk par diviem diviem aspektiem. Jo vairākas reizes mēs esam pieminējuši tā saucamo straumēšanu budžetā, tātad savu veidu sarkano līniju, savu veidu zaļo līniju. Budžeta ikvienā jautājumā būtu jārunā par dzimumu līdztiesības jautājumiem, pie tam tādā rakursā, kādā mēs to vēlētos. Mēs esam atgādinājuši arī revīzijas palātai, ka saskaņā ar konvencijām uh, Līdztiesība ir Eiropas Savienības stūrakmens, tas ir pamat, pamatprincips, un tā ir viena no Eiropas Savienības izveids un Eiropas kontinenta vērtībām. Tas nozīmē, ka dzimumu jautājumiem, dzimumu līdztiesības jautājumiem ir jātiek ņemtiem vērā budžeta sagatavošanas etapos un visos budžeta izstrādes soļos. Raugoties uz revīzijas palāta secinājumiem par sieviešu tālāk izglītību, tādu tālāk izglītību, ko ir finansējis Eiropas sociālais fonds, tad eh, patiesībā jā, šajā ziņojumā parādās vairāk pozitīvi ziņojumi, un mēs vēlētos šādus ziņojumus un tik detalizētu līdztiesības situācijas izvērtījumu redzēt arī turpmāk. Piemēram, mēs eh, varētu runāt par sieviešu situāciju dažādās jomās un dažādās nozarēs. Nākotnes rīcības plānā vienmēr runiet par to, ka ir jāiekļauj situācijas novērtējums, seku novērtējums darba vietām. Par piemēru varētu runāt, pie, par piemēru varētu minēt sieviešu tālāku izglītību un profesionālu izglītību. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai dalību valstis beidzot ar atvērtām acīm paraudzītos uz situāciju darba tirgū. Sieviešu profesionālai apmācībai un arī akadēmiskajai apmācībai ir jātiek vērstai uz darba tirgus vajadzībām, lai tiešām sievietes ieguvušas izglītību varētu to izmantot un pelnīt naudu. Tātad bieži vien sievietēm ir izglītība, ļoti augsta līmeņa izglītība, bet tādā nozarē vai jomā, kas darba tirgum galīgi nav vajadzīga. Tas bija pirmais. Otrais. Mani kaitina un dusmo tas, ka šajā budžetā maz tiek runāts par Dafne projektu. Mēs vēlamies, lai Dafne daudz aktīvāk tiktu lai, izmantot un lai tā daudz aktīvāk strādātu. Mēs esam runājuši par dažādām iniciatīvām, kurām ir nepieciešams finansējums, un Dafnei tas viss ir paredzēts, bet patiesībā tas netiek izmantots. Runājot par sieviešu nabadzību, par vardarbību pret sievietēm, Dafne tika izveidota tieši šā iemesla dēļ, un tāpēc tas man izlā, izraisa milzu dusmas, ka Dafne faktiski netiek izmantota. Tomēr, kaut arī Dafnei atvēlētie līdzekļi netiek izmantoti pilnīgā mērā, tā ir ārkārtīgi svarīga programma, un es vēlētos pamudināt komisiju, pamudināt tālāk savukārt dalību valstu un reģionu šo Dafnes eh, programmā ietverto iespēju izmantot. Un visbeidzot, runājot par budžeta izpildes apstiprināšanu, tad, kā jau teicu, dzimumu līdztiesībai ir jātiek ievērptai pilnīgi visās fāzēs, ne tikai apstiprināšanas fāzē, sagatavošanas fāzē un revīzijas fāzē arī. Paldies! Paldies! Paldies Garcija Peres kundzei ļoti svarīgi jautājumi, kurus jūs šeit pieminējāt, un es vēlētos uzsvērt un vēlreiz uzsvērt, ka dzimumu līdztiesības jautājumu iekļaušana pilnīgi visās budžeta sagatavošanas fāzēs ir nenovērtējama. Vēlreiz, Garcija Pereskundze, paldies jums, un tagad vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvim. Galēros kungs, lūdzu. might. Sorry. Yes, I would like to thank. Jā, paldies. Es gribētu pateikties um, Garcija Pereškundzei par uh, atzinumu par projektu. Uh, vispirms uh, par budžeta līdzekļu piešķiršanu dzimumu jautājumu risināšanai. Protams, tas ir svarīgi, bet tas nenozīmē, ka mums vajadzētu veidot atsevišķus budžetus pēc dzimuma piedarības vai arī, ka vairāk naudas vajadzētu izlietot ar sievietēm saistītu jautājumu risināšanai. Šajā gadījumā vienkārši ir nepieciešams labāk plānot un uh, um, nodrošināt budžeta izpildi. Uh, Komisija ir atzinusi, ka ir ļoti svarīgi piešķirt uh, budžeta līdzekļus uh, dzimumu jautājumu risināšanai un ir, piemēram, sagatavots apkārtraksts par ikgadējo budžetu sagatavošanu, un tur ir paredzēts arī integrēt uh, dzimumu piedarības dimensiju Tāpat mēs ņemam to vērā arī e, veicot e, revīziju sociālajos fondos, piemēram. Es pats arī esmu revidents, un tad, kad man kolēģi dodas pārbaudīt projektu izpildi, tad viņi arī raugās, lai tiktu ievērots e, vienlīdzības princips, izvēloties projektus un apstiprinot tos. Tālāk, kas attiecās uz īpašo tiesas ziņojumu. Es atvainojos revīzijas palātas ziņojumu par profesionālo apmācību. Tad jā, protams, mēs eh, atbalstam šeit minētos komentārus. Un mēs uh, atbalstām pieeju, ka ir uh, labāk jāanalizē darba tirgus vajadzības un ir jānodrošina dzimumu vienlīdzību programmu pārbaudē. Uh, protams, galvenā atbildība par projektu atlases kritēriju noformulēšanu ir jāuzņemas dalībvalstīm. Protams, mēs cenšamies dot viņiem vadošos norādījumus. Uh, un eh, aicinām arī tā rezultātā pieņemt labākus atlases kritērijus. Paldies! Garsī Pēreša kundz lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlējos tikai vēlreiz pārliecināt komisiju, ka mēs ļoti labi apzināmies faktu, ka uh, dzimumu piedarības jautājumi iestrādāšana eh, visās eh, budžeta sadaļās nenozīmē, ka ir jāatvēl atsevišķas budžeta sieviešu jautājumu risināšanai, bet mēs saprotam, ka tas nozīmē vienlīdzības nodrošināšanu visās jomās starp vīriešiem un sievietēm. Un eh, es gribētu pateikties komitejas sekretariātam, jo viņi palīdzēja man ļoti daudz sagatavot šo atzinumu. Paldies! Tak, Paldies! Garsija Pereškundze. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 8. decembris. Un komitejā mēs balsosim 26. un 27. janvārī. Un tagad mēs pārējām pie nākamā punktu darba kārtībā. Tas ir devītais. Fiona Hols kundze lūdzu sveikt mūsu komitejā. Mēs tātad uh, uzklausīsim jūs par uh, vienlīdzības principu ievērošanu, dzimumu līdztiesības principu ievērošanu Eiropas parlamenta īstenotajos vēlēšanu novērošanas pasākumos. Holskundze ir Eiropas parlamenta novēroša, eh, vēlēšanas novērošanas pasākuma grupas dalība mm, biedre, un eh, mēs eh, uzklausīsim viņu par šo veikto analīzi. Paldies, ka uzaicinājāt mani šo pēcpusdienu pastāstīt par šo ziņojumu. Tas tātad ir ziņojums par integrētu pieeju vēlēšanu novērošanas pasākumos. Un šeit es gribētu runāt par diviem aspektiem. Vispirms, dzimumu līdztiesības nodrošināšana no Eiropas puses. Un tālāk jautājums par šo integrēto pieeja dzimumu līdztiesības jautājumu regulēšanai tajās valstīs, kurās mēs novērojam vēlēšanu noris. Kas attiecās uz šo Eiropas pusi, tad e, jāsaka, ka mums ir ļoti laba statistika par sieviešu iesaistīšanu vēlēšanu novērošanā. 2009. gadā, kā parlaments jau to varbūt zina, 30% no Eiropas parlamenta deputātēm bija sievietes, un ja mēs paraugāmies uz sieviešu līdzdalību vēlēšanu novērošanā, tad tas atspogļo kopējo procentuālo sadalījumu un tas uh, attiecās, tātad vai, nu, deputāti bija, uh, tas attiecās gan uz delegāciju vadītājiem, gan uz galvenajiem uh, novērošanas delegācijas biedriem, gan arī aizstājējiem. Katrā ziņā sievietes ir pietiekami aktīvi iesaistītas vēlēšanu novērošanas pasākumos. Jāsaka, ka īpaši laba situācija ir attiecībā uz um, komisijas piesaistītajiem ilgtermiņa un īstermiņa vēlēšanu novērotājiem. Un ļoti bieži šajās uh, misijās tiešām šis uh, dzimums sadalījums ir 50 pret 50, tad pusi ir sievietes, pusi ir vīrieši. Tas attiecās uz uh, situāciju Eiropā, bet, kad mēs vērojam sieviešu situāciju tajās sabiedrībās, kur mēs dodamies novērot vēlēšanu procesu ārpus Eiropas Savienības, tad tur situācija nav tik pozitīva. Mēs šo situāciju vērojam divos līmeņos. Eh, pirmkārt, kad mēs dodamies uz vēlēšanu iecirkņiem vēlēšanu dienā, tad novērotājiem ir tāds kontrols saraksts, pēc kura tiek eh, vērtēts process. Un eh, šajā standarta kontrols sarakstā ir jautājumi par sieviešu lomu. Uh, vēlēšanu iecirknī, piemēram, eh, cik daudz no personāla, kas darbojas vēlēšanu iecirknī, ir sievietes un tā tālāk. Un tādējādi mēs gūstam priekšstatu par situāciju dažādās valstīs. Bez tam šīs novērošana misijas arī raugās uz vispārējo vēlēšanu kontekstu, uz politisko situāciju noteiktajā valstī un raugāmies arī uz to, kāda ir sieviešu situācija minētajā valstī un par to noteikti mēs arī runājam savās atskaitēs, ko sagatavojām par novērošanas misijām. Karaļā šeit situācija ir ļoti dažāda. Kas attiecās parasti uz vēlēšanu iecirkņiem, tad es esmu novērojis ļoti daudz uzlabojumus pat valstīs, kur joprojām eh, kopumā sievietes pietiekami nav iesaistītas šajos demokrātiskajos procesos, tad tomēr eh, sievietes ir salīdzinoši labi pārstāvētas kā uh, Mm, oficiālas personas vēlēšana iecirkņos, bet, ja mēs raugāmies uz sieviešu līdzdalību politiskajos procesos kā tādos, tad, kā es teicu, situācija ir ļoti atšķirīga. Un tas kopējais pieņēmums ir, ka sieviete tēm, lai viņas varētu nodrošināt kritisko masu savas, teiksim, savu uh, principu uzklausīšanai, viņām ir jāveido vismaz viena trešā daļa no vēlētā parlamenta sastāva. Bet šeit mums ir jābūt piesardzīgiem, jo patiesībā arī Eiropā nemaz situācija tāda nav. Ja mēs paskatāmies uz Eiropas dalību valstu parlamentiem, tad šeit situācija ir atšķirīga. Piemēram, Zviedrijā eh, šis īpatsvars ir 46%, Somijā 40% bet mums ir ļoti slikti piemēri. Arī, piemēram, apvienotajā karalistē, kur tikai 22% no deputātēm ir sievietes. Nu, un tādēļ vajadzētu, pirms mēs norādam ar pirkstu uz citiem, paskatīties, kas notiek pašsētā. bet es domāju, ka mums kā vēlēšana novērotājiem vajadzētu turpināt uzdot šos jautājumus. Tas nozīmē ne tikai krustiņu ievilkšanu kontrols sarakstos, bet tiekoties ar politiskajām partijām. Dažādās valstīs, es domāju, ļoti svarīgi visu laiku runāt par to, jo dažreiz notiek tā, ka tiek norādīts uz kaut kādu krīzes punktu, un tad visi fokusēs uz to, un Dažreiz varētu likties, ka ir nevietā šādā situācijā vajadzētu par sieviešu lomu vai situāciju, kad ir jārunā, piemēram, par uh, valdības uh, korupciju vai kādām citām svarīgām lietām. Bet tikai tā mēs varam uh, veicināt sieviešu aktīvu līdzdalību uh, valstu demokrātiskajos un politiskajos procesos. Un mums ir jāraugās, lai tiktu atzīts, ka tas ir jautājums, par kuru mums ir jārunā visur un vienmēr. Paldies! Paldies par ļoti interesantajiem vārdiem un par uh, ārkārtīgi svarīgo demokrātijas jautājumu. Es uzskatu, ka arī šis eh, dalījums tātad no vienas puses ir kā Eiropas līmenis un eh, nākamais ir arī citu valstu pieredze. Uh, Tad eh, man ārkārtīgi patika šis kopsavilkums, secinājumi, tātad problēmas, kā jau jūs minējāt, ir arī mūsu dārzeņā, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs strādātu pie situācijas uzlabošanas šajā sētas pusē, jo tikai tad mēs varēsim ietekmēt citas valsts, citu valstu rīcību, nu, vismaz pieredzi vai cerēsim domāšanu. Uh, Patiesībā man ir šis kopsavilkums, un man tas likās ārkārtīgi interesants. Es eh, vēlētos, lai jūs izdalītu šo dokumentu pilnīgi visiem komitejas deputātiem, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums mūsu komitejai, un tāpēc ir svarīgi, lai mēs par to runātu, lai mēs zinātu, kāda ir situācija, bet arī, lai mēs redzētu šo kopsavilkumu un šīs saiknītes ar citiem un arī iespējamos risinājumus. Vēlreiz. Uh, Vēlreiz paldies Holas kundzei un paldies par jūsu sagatavoto materiālu. Paldies! Mrs Morin Chart har begärt ordet. Varsågod. Euh, Just un tout petit mot parce que. Pavisam uh, īsi es gribēju teikt, jūs norādāt uz ļoti svarīgu problēmu un es domāju, ka mūsu komisijai, komitejai, es atvainojos, būtu ļoti stingri jāuzstāj arī uz tādu jautājumu kā sieviešu loma politiskajās partijās demokrātijas pievienojos priekšsādātājs teiktai, tātad sieviešu loma demokrātijā uh, ir cieši saistīta ar sieviešu lomu politiskajās partijās, un mums ir jābūt ļoti izlēmīgām šai jautājumā. Uh, yes, indeed. It's all was ago. Sorry. <laughs> Uh, yes, indeed, and this is one of the questions that... Jā, patiešām, un tas ir viens no tiem jautājumiem, ko mēs uzdodam tiekoties ar politiskajām partijām mūsu novērošanas misiju laikā. Mēs vaicājam, ko viņi dara, lai nodrošinātu ka sievietes uh, ir atbilstoši pārstāvētas uh, vēlēšanu uh, kandidātu vidū. Un Kā jūs varat iedomāties, tad šie pasākumi ir ļoti atšķirīgi. Piemēram, dažās valstīs būs īpašas vietas, piemēram, sievietēm, īpašs skaits vietu atvēlēts sievietēm. Eh, Citvieta eh, varbūt eh, tiek prasīta mazāka drošības nauda, piemēram, no sievietēm kandidātēm. Tas varētu likties kaut kas pavisam niecīgs, bet, piemēram, valstī, kur atrast naudu šīm drošības depozītām vai garantijas depozītām ir grūti, tad tas ir ļoti labi, ka no sievietēm šī drošības nauda tiek prasīta mazākā apmērā. Bet, kā es teicu, praksa ir ļoti dažāda. Un varbūt ir vēl viens aspekts, ko ir grūti izteikt skaitliskā izteiksmē, bet, piemēram, lai arī dažreiz ir prasība, kas uh, paredz, lai noteikti procents sieviešu tiktu pārstāvēts kandidātu sarakstā, tad tomēr uh, vēlāk, kad viņas tiek ievēlētas, uh, viņām varbūt arī netiek piešķirt pietiekami nozīmīgi amati un uzdevumi paldies Holas kundzei, un līdz ar to mēs esam izgājuši cauri visiem šās pēcpusdienas darba kārtības punktiem. Prieks par to! Rīt turpināsim pulkstens deviņos mūsu komitejas sēdi, un mums ir paredzēta vesela blāzma, vesels blāķis balsojumu, kā jau jūs redziet darba kārtībā. Vēlētos pateikties mūsu komitejas sekretariātam, vēlētos pateikties tūkiem par šās pēcpusdienas darbu un redzamies rīt pulkstens deviņos. Sirsnīgs paldies visiem uz redzēšanos!